Bene. Cari colleghi, dobbiamo. Dargie kolēģi, es domāju, ka mums vajadzētu sākt mūsu darbu, jo ministrs ir laicīgi ieradies un uh, mums ir ļoti pilna darba kārtība. Vispirms um, sveiksim pie mums ministru Janošu Martonī. Paldies viņam, ka viņš ir ieradies. Viņš ir Ungārijas ārlietu ministrs. Uh, un uh, līdz ar to arī padoms uh, prezidentūras pārstāvis, ārlietu padomas vadītājs, un viņš pieņēma mūsu ielūgumu, lai runātu par paplašināšanās procesu un ņemot vērā situāciju Rietumbalkānos. Gribētu apsveikt uh, Ungārijas prezidentūru, jo īpaši jūs, ministra kungs, par uh, aktīvo darbību uh, ko jūs esat īstenojis, pozitīvi ietekmējot paplašanāšanās procesu. Ungārijas prezidentūras laikā Horvātija ir sasniegusi tādu stadiju, ka drīz varēs noslēgt sarunas, iestāšanās sarunas. Un uh, pēdējās uh, piezīmes, ko dzirdējām no komisijas, um, pagājuši nedēļa, ir tas, ka ir atvērts vēl četras sadaļas, bet tās ir uh, jau tik tālu izskatīts, ka tās drīz varēs noslēgt. Noslēgt. Vēl viena kandidāta valsts - Islande - arī iespējams varēs uh, sākt uh, sarunas uh, nākamajā starpvaldību konferencē 27. jūnijā, ja nemaldos. divas no četrām provizoriskajām sadaļām varētu uh, noslēgt un vēl divas varētu atvērt. Tātad tas arī ir process, kas ātri virzās uz priekšu. Vēl nav īsta skaidrība par Turcijas iestāšanos. Nesen uh, uh situācija tik vēlreiz pārskatīta, bet arī šajā gadījumā būtu interesanti uzklausīt jūsu viedokli, ņemot vērā, ka Turcijā tikko bija vēlēšanas. Negribētu tagad eh, ilgi kavēties, jo mums ļoti tiešām interesē tas, kas jums mums ir sakāms. Man ievadvārdi nav tik svarīgi, un tāpēc uzreiz gribu jums tagad dot vārdu. Un ar nepacietību gaidu, ko jūs teiksiet. Lūdzu, jums vārds, ministra kungs. Uh, thank you uh, very much. Paldies, priekšsēd. Labrīt. Jums, kā arī visiem godājumiem deputātiem, kas šeit ir klāt, vispirms gribētu pateikties jums par ielūgumu un vispār sadarbību ar jums uzskatu to par privilēģiju un godu un pat kaut kādā ziņā varbūt prieku. Pastāstīt jums par pēdējo piec ar pūs mēnešu uh, attīstību paplašanāšanās jomā un uh, īsumā drusku arī par uh, ar šo tiem saistītiem jautājumiem. Uh, Viesojos šeit eh, pirms aptuveni pieciem mēnešiem. Man šī sanāksme ir palikusi atmiņā kā interesanta un aktīva par paplašināšanās izaicinājumiem un iespējām, ko tā mums sniedz. Arī un it īpaši eh, par atsevišķām paplašināšanās valstīm, pastāstīju jums arī par Ungārijas prezentūras programmu, īpaši akcentējot mūsu programmas prioritātes, un es ļoti izcēlu to, ka mūsu programmas viena no prioritātēm ir tieši paplašināšanās procesa aktīva virzīšana. Laikam mums bija vispārīga vienprātība par to, ka paplašināšanās kā tāda ir strateģiski nozīmīga, tā stiprina Eiropu gan ekonomiskā, gan politiskā nozīmē. Paplašināšanās procesam ir jābūt prognozējumam un pamatotam Tāpat laikā tā tad ir jāizpilda paplašināšanās vai iestāšanās noteikumi, pamatnoteikumi katrai valstī, kas vēlas veiksmīgi noslēgt šo procesu. Ungārijas prezidentūras moto bija un joprojām ir spēcīga Eiropa, Strong Europe. Un šajā kontekstā mēs arī skatām paplašināšanās tēmu. Tādēļ ir svarīgi uzsvērt, ka Eiropa, kas paplašinās, kas ir atvērta, noteikti būs spēcīgāka Eiropa visādā ziņā. Par tādu Eiropu, kas aizvērtu durvis apkārtējai pasaulei un kas būtu pārliek aizņemt ar savām iekšējām problēmām un izaicinājumiem. Tajā pat laikā mēs sacījām arī, ka, un man pārliecība par to ir tikai augusi, ka paplašināšanās ir process. Tajā ir nepieciešama turpinātība lai katra jaunā prezidentūra balstītos uz iepriekšējās prezidentūras paveikto. Un it īpaši to var sacīt par mūsu prezidentūru. Ņemot vērā, ka mēs esam Spānijas, Beļģijas, Ungārijas trijotnes pēdējais, pēdējā daļa, bet, protams, arī pēc tam process turpināsies un viss tas, ko šī trijotne ir sasniegusi, tiks nodots nākamās trijotnes rokās un turpināts. Un šī trijotne ir Polija, Dānija, Kipra. To es saku tikai tādēļ, ka es neticu trofejām. Šis manās acīs nav nacionālā prestiža jautājums, kas ir sasniedzis ko vai nav sasniedzis ko. Uh, Bet, kā jau sacīju, tas ir process, kas notiek mūsu visu interesēs, visas Eiropas interesēs, un katrai prezidentūrai ir vienkārši pamatuzdevums veikt kārtīgu darbu un virzīt procesu uz priekšu Eiropas Savienības interesēs. Trešais elements. Kā jau iepriekš sacīju, mēs visi esam viensprāts par to, ka paplašināšanai ir jābūt ticamam vai saprotamam procesam, prognozējumam no abām pusēm. Tas nozīmē, ka mēs konkrē, mums ir konkrēts prasības un arī uh, konkrēti piedāvājumi. Abām pusēm ir savs, savs, savu pienākumu jāizpild, un ja prasības ir izpildītas, tad, protams, mm, tas ir pirmkārt Eiropas komisijas ziņā eh, konstatēt, vai tas ir noticis, tad mums arī no savas puses ir jāaizpild tas, ko no mums tiek gaidīts. Un vēl. Es domāju, ka šajā procesā īpaši nozīme ir labai sadarbībai starp iestādēm. Un mūsu pieredze, ko esam guvuši šajos gandrīz sešos mēnešos, ir tāda, ka šajā ziņā paplašināšanās jomā sadarbības starp iestādēm ir bijusi izcila. Un tiešām tā tas ir, To var teikt ar pārliecību. Eiropas komisija ir paveikusi milzu darbu, īpaši pēdējo nedēļu gaitā attiecībā uz Horvātiju, pie kuras es vēl atgriezīšos tūlīt savā runā. Arī Eiropas parlaments ir sniedzis politisku atbalstu, kuram ir bijusi un joprojām ir izšķiroša nozīme. Tajā pat laikā Padome ļoti veiksmīgi sadarbojās ar Eiropas komisiju. Prezidentūra, protams, pievērsa īpašu uzmanību šai sadarbībai, lai tā būtu veiksmīga un, ja ir sasniegti kādi vērā ņemami rezultāti paplašanāšanās procesā, tad tas ir lielā mērā neapšaubām pateicoties šai ļoti efektīvai un veiksmīgai, e, un es gribētu teikt arī gludai vai uh, netraucētai sadarbībai starp iestādēm. Nu, tas varētu būt tāds ievads, un tagad par galveno, ko mēs esam sasnieguši ar mēs, ar šo vārdu mēs, es negribu eh, teikt mēs Ungārijas prezidentūru, bet mēs visi. Vai tiešām esam pavirzījušies uz priekšu paplašināšanās procesā, salīdzinot mūsdienu stāvokli ar to, kas bija pirms sešiem mēnešiem? Vai progress ir bijis jūtams? Vai paplašināšanās process kopumā ir, ja tā var teikt, labākā stāvoklī nekā pirms sešiem mēnešiem? Lai atbildētu šo jautājumu, jāpievērš atsevišķām konkrētām valstīm, kaut arī paplašināšanās ir komplekss process, kas neaprobežojas ar vienu valsti, jo tas, kas notiek ar vienu valstu, tūlīt pat ietekmē arī pārējās. Un paplašināšanās process iekļauj Rietumbalkānu reģionu, kā arī tādas valsts kā Turcija un Īslanda, bet īpaši uh, Rietumbalkānu kontekstā mēs ļoti labi apzināmies, ka katras atsevišķās paplašināšanās valsts eh, panākumi vai neveiksmes tūlīt pat ietekmēs arī pārējās un procesu kopumā. Ja mēs gūstam panākumus, tad process gūst jaunus stimulus, bet ja mm, mums neveicas, tad iestājas paplašināšanās apātī. Un proti ne tikai mūsu pusē, bet arī otrā pusē dažkārt. Tas ir risks, e, ko mums vienmēr ir jāapzinās, ja process būtiski palēninās vai pat izgāžas. Attiecībā uz Horvātiju. Ir pēdējo sešu mēnešu gaitā bijusi visjūtamākā virzība. Iepriekšējās prezentūras, iepriekšējā prezentūra laikā arī ir panākta būtiska virzība. Vairākas sarunu sadaļas ir pēdējo mēnešu gaitā tikušas slēgtas, tagad mēs trīs esam slēguši eh, - lauksaimniecība, reģionālā politika un pavisam nesen zivsaimniecība Joprojām četras sadaļas ir palikušas un arī divas nedēļas laiks mums ir palicis. Bet vairāk vai mazāk jau esam finiši taisnē, bet es izteikšos ļoti piesardzīgi, jo šajā brīdī mums vai arī man nevajadzētu iepriekš jau prognozēt rezultātus. Mēs esam saruna procesa tiešām pēdējā posmā. Mēs, jūs visi ziniet, kas notika 10. jūnijā, jūs visi lasījāt, eh, piemēram, prezidenta Barozu izteikums, arī Štefāna Fūles izteikums. Un tā nu situācija, eh, patreizējā situācija jums visiem ir labi zinām, diskusijas turpinās intensīvi starp dalību valstīm. Tēļ. Eh, un es gribētu vēlreiz uzsvērt uh, lielisko darbu, ko ir paveikusi Eiropas komisija. Eiropas komisija sagatavoja pēdējās četras uh, kopīgās nostājas, kopīgās nostājas dokuments, Šis darbs tika paveikts ļoti kvalitatīvi, uh, lielā ātrumā, es gribētu tā teikt. Jūs ziniet šo dokumentu secinājumus. Tagad uh, iestāšanās noteikumi tiek uzskatīti par izpildītiem pienācīgā, pietiekošā mērā. Ko tas nozīmē? pietiekoši ir pietiekoši. Šādā ziņā tā tad nav nekādu neskaidrību. Joprojām ir daži jautājumi precizējam, mēs strādājam intensīvi ar to, kā jau es sacīju, un vienmēr esam bijuši optimisti. Visu šo sešu mēnešu gaitā, arī tajos brīžos, kad mums daudz pamata optimismam nebija, bet tomēr optimismu nekad nezaudējām. Un lūk, kur esam tagad. Tādēļ arī var jums teikt, ka mēs ceram un uzskatām, ka ir labi iespēja, ka varēsim visas sarunas sadaļas slēgt līdz šī mēneša beigām. 21. jūnijā notiks svarīgas sanāksmes, mums būs vispārīgo lietu padome kurā mēs varēsim apspriest vēl neatrisinātos jautājumus. Tā būs saturiska diskusija pēc būtības. Un tāda valdība un valsts vadītāji 23. un 24. jūnijā varēs apspriest šos jautājumus, un tad mums, protams, vēl būs iespēja sarīkot starpvaldību konferenci arī pēc tam. līdz eh, jūnija beigām. Pēdējā diena, kā jūs ziniet, ir 30. jūnijas. 31. jūnijā mēs nevaram sarīkot iestāšanās konferences, šādas dienas nav. Tā nu līdz 30. jūnija pusnaktī mums ir jāpabeidz šis darbs, un tas ir iespējams. Vēlreiz es gribētu pasvītrot, ka tas ir process, Te nav runa par nacionālo prestīžu vai trofejām, bet par Eiropas Savienības interesēm un arī, protams, par attiecīgo kandidātu valstu interesēm. Es jau sacīju, lai kas arī notiktu paplašināšanās procesē, ar jebkuru kandidātu valsts, tas tulīt pat ietekmē pozitīvi vai negatīvi pārējās e, kandidātu valsts un reģionu kopumā. Jau tagad to var diezgan skaidri redzēt un nomanīt. E, pie Horvātijas piemēra un aktuālākiem notikumiem Horvātijā. Ir skaidrs pazīmes, ka jā, tādēļ, ka Horvātijas iestāšanās process ir pātrinājies, citas valstis un citi procesi arī dzen e, gūst tādu otru elpu. To visu mēs visi labi saprotam, Nav šaubu, ka pārējās valstis ļoti rūpīgi sako līdz tam, kas notiek ar Horvātiju. Padomājiet kaut vai par Serbiju. Diezgan skaidrs, ka arī viņi tagad izdara tādu papildu, tādus papildu pūliņus savā iestāšanās procesā un arī citās valstīs ir pazīmes ka process pātrinās, ka politiska lēmuma tiek pieņemta, lai virzītu procesu straujāk. Un ir ticis teikt, ka tā, tā ir procesa burvība, ka enerģija tūlīt pat pāriet uz kaimiņu valstīm, tie uztver šos signālus un rēģē. es domāju, ka tas arī visiespaidīgāk pierāda to, ko mēs vienmēr sakām, ka runājot par atsevišķu kandidātu valsts, mēs īstenībā runājam par reģionu kopumā. Gribētu tikai vēlreiz uh, pasvītrot ka mēs visi esam ieinteresēti šī paplašināšanās procesa veiksmīgā iznākumā, mums ir jātic šim veiksmīgam iznākumam un ir jāpārvar šī uh, paplašināšanās apātī vai paplašināšanās nogurums, mums ir jātic uh, procesa veiksmīgam iznākumam. Un tad, ja mēs to darīsim, mēs ticēsim arī saviem spēkiem. Gan psiholoģiski, gan politiski es ticu, ka paplašināšanās procesam ir īpaša nozīme mums visiem, jo mēs dzīvojam grūtos laikos, mēs visi to zinām, un ja mums nebūs ticības saviem spēkiem, tad mēs nevarēsim arī pārliecinoši attiekties pret citiem. Un paplašanāšanās procesa atslēga, ja tā var teikt, ir šī ticība saviem spēkiem un paplašanāšanās procesam kā tādam. Ja atgriežamies pie jautājuma par to, vai mēs esam pā, panākuši būtisku virzību uz priekšu pēdējo sešu mēnešu gaišā, gaitā, tad Horvātijas gadījumā tas ir laikam diezgan skaidrs, par to strīdēties nevar, lai kas arī notikt nākamo nedēļu un mēnešu gaitā, ir bijis milzīgs progress, pateicoties tam, eh, pa ko es nu pat jau īsumā izteicos, bet mēs varam turpināt. Un paraudzīties uz katru valstu atsevišķi, un tad mēs uh, sapratīsim, ka vismaz lielākā daļā, attiecībā uz lielāko daļu kandidātu valsts zināms uh, progress ir panākts, un to es gribu teikt galvenokārt Horvātijas progress kontekstā. Šīs valsts arī ir katras savas pūliņas izdarījuši, un pirmais acīmredzamais piemērs ir Serbija, kā jau iepriekš pieminēju. Process viezās, un nav runa tikai par ģenerāļa Mladiča apcietināšanu un nosūtīšanu uz Hāgu, bet arī citas lietas, arvien pro-eiropeiskāka atmosfēra Serbijā kopumā tās politiskajā elitē, bet arī sabiedriskajā domā. Zināmi iedzīvotāji slāņi droši vien nav sevišķi apmierināti ar notikušo, bet tas ir saistīts arī ar diskusijām starp Prištinu un Belgrādu, kas turpinās, ko Eiropas Savienība ir veicinājusi. Tagad ir bijušas piecas sarunu kārtas. Uh, un patiesībā šajos jautājumos, pa kuriem tagad ir runāts, ir panākts būtisks progress tehniskā ziņā, politiski lēma vēl jāpieņem, bet tajos jautājumos, kas joprojām ir svarīgi tiem cilvēkiem, kas to dzīvo kā telekomunikācijas, zemes reģistrs, eh, pilsoņu reģistrs, brīvā pārvietošanās, progress ir panākts un es domāju, ka šeit atkal tā ir eiropeiskā perspektīva, kas veicina šos procesus un šīs diskusijas. Eh, Melnkalne ir cits piemērs. Eh, Melnkalna ir saņēmusi kandidātu valsts statusu. Tai vēl ir daudz uzdevumu, kas jāizpilda. Ir septiņas jomas, e, kurās tas ir e, jāpaveic, ir sagatavots rīcības plāns, ir izstrād, kas ir izstrādāts jaunā premjerministra vadībā. Un īstenojot šo rīcības plānu, balstoties uz komisijas vērtējumu rezultātiem, šī gada beigās iespējams sāksies pirms iestāšanās sarunas Iespējams, ka šis datums tiks noteikts, uh, tad jau tiks noteikts konkrēts datums sarunām. Uh, Maķedonija, bijusi Dienvidslāvijas republika, uh, tiek apspriesta kā kandidāta valsts jau savus sešus gadus. Sarunas ir sākušās diskusijas notiek divu partiju starpā par vienu un to pašu jautājumu, tāpēc. Tad turpinās diskusijas par valsts nosaukumu un, un Mums visiem ir zināms, ka nu, sarunas turpinās, un tagad mēs redzam, ka diskusijās abas puses ir, varētu teikt, satuvinājušās, pozīcijas ir stipri, nu, pietuvināts jau, bet. Uh, kā zināms arī ģeometrijā, ir zināms, ka uh, bezgalīgs taisnes kaut kur krustojās. Mēs varētu varbūt to izmantot kā salu, salīdzinājumu šajā kontekstā. Es varu minēt kā piemēru arī pats savu valsti. Mēs vēlamies, lai šīs sarunas beigtos uh, sekmīgi un ņemot vērā Eiropas komisijas un arī Eiropas parlamenta ieteikumus un rekomendācijas, un lai Maķedonija varētu sākt pirms iestāšanās sarunas. Ja mēs mazliet attālināsimies no šī reģiona, jo šobrīd es esmu runājis tikai par kandidātu valstīm no no šī reģiona, tad, protams, paplašināšanās process notiek arī ar Turciju. Tas ir ļoti nozīmīgs strateģisks jautājums. Un fakts paliek fakts. Neviena saruna sadaļa netika atvērta Beļģijas prezidentūras laikā. Un neviena sadaļa netika atvērta arī Ungārijas prezidentūras laikā. Uh, un īpašas, īpaši rožainas cerības es nevaru. Um, Nevaru lolot, ka tuvākajā laikā tas varētu notikt kad mēs iepriekšējo reizi runājām šeit un runājām arī par Turciju, tad es uzsvēru, ka saskaņā ar mūsu pozīciju Eiropas Savienībai, protams, ir strateģisks intereses, tā ir ieinteresēta uh, sākt šīs sarunas, un, un mēs cenšamies nu, pavirzīties vismaz vienu soli uz priekšu. Mēs apzināmies visas grūtības un sarežģījums, kas saistās ar Turciju, bet mēs tā, nu, cerējām, ka varbūt astoto, proti konkurētspējas sadaļu varēsim atklāt. Nu, tas nav noticis. Bet jāsaprot, ka uh, Turcijā uh, Eh, tas bija pirms vēlēšanu laiks, notika vēlēšanas, kā mēs zinām. Tad 12. jūnijā. Tad 12. jūnijā Turcijā bija vispārējās vēlēšanas svētdienā. Un es gribētu atsaukties uz Barozo kunga sacīto un Rompē kunga vārdiem. Viņi abi izteica cerību, ka vēlēšanas, vēlēšana rezultātā pirms iestāšanās process kļūs aktīvāks tas gūst tādu jaunu grūdienu, bet te pašā laikā. Tad mēs ceram, ka iestāšanās sarunas nu, varēs sākties. No Turcijas Uh, valdības mēs nevaram gaidīt īpašus grozījumus attiecībā uz valsts atbalstu, uz citiem noteikumiem, kas saistās ar konkurēt spēju. Mēs ceram, ka process turpināsies, ir dažāda veida politiski sarežģījumi. Trīs sadaļas būtu iespējams atvērt ņemot vērā esošos politiskos sarežģījumus. Šis sadalījums starp sadaļām ir 5 plus 6, bet mums ir jāsaprot, ka ir jāatrisina arī politiskie apstākļi vai grūtības, jānovērš politiskie šķēršļi, lai sarunas tiešām varētu būt pilnvērtīgas. Par Islandi. Arī šeit es domāju, ka progress ir vērā ņemams. 27. jūnijā starpvaldību konference notiks 27. jūnijā un ceram, ka divas no četrām sadaļām varēs slēgt gandrīz uh, nekavējoties. Tas ir 20, 25. sadaļa un 26. tas viss, vis, kas attiecas uz zinātni, pētniecību, kultūru un līdzīgi tas ir bijis jau arī citos gadījumos būs arī dažas sadaļas vai jautājumi, kas nebūs tik viegli noliekami malā. Es negribu tagad uzskaitīt to visu. Gribu tikai atsaukties uz neseniem notikumiem Tas ir jautājums, par ko, ko ir pacēlusi EFTA, kā, kā neatrisinātu problēmu. Es domāju, ka mēs varam tomēr kopumā būt optimisti attiecībā uz sarunām ar Islandi. Runājot par citām valstīm, kas vēlas iestāties, bet kam nav kandidātu valstu statusa, es dažus vārdus jau teicu par Serbiju. Šeit daudz kas ir atkarīgs no komisijas paziņojuma, kas parādīsies šī gada oktobrī. Serbi ir visai optimistiski pašlaik. Viņi cer saņemt ne tikai kandidātu valsts statusu, uh, bet cer arī uz to, ka tiks noteikts datums pirms iestāšanās sarunām. Te gan es neko konkrētu nevaru apsolīt. No Ungārijas perspektīvas varu tikai teikt, ka mēs pilnībā atbalstām Serbiju tās centienos, un tas ir arī mūsu valstiskās intereses un reģionālās intereses. Serbija ir viena no mūsu kaimiņu valstīm, un no mūsu perspektīvas raugoties, Serbija, Serbijai ir nu, jāpalīdz, jādara viss iespējamais, lai process noritētu raiti. Vēl ir trīs gadījumi, kas nav tik vienkārši, Es neiedziļināšos detaļās, runa ir par Rietumu Balkāniem, Albāniju, Bosniju, Hercegovina un Kosova. Runājot par Kosovu, tas ir īpašs gadījums. Es jau pieminēju dialogu, kas šobrīd notiek dialogs starp Prištinu un Belgradu. Um, tas ļauj cerēt uz labiem rezultātiem. Runājot par abām pārējām valstīm, man būtu jārunā par daudz un dažādām problēmām. Es to tagad negribētu darīt. Un es domāju, ka jums būs jautājumi, un es mēģināšu uz tiem atbildēt, bet dažos vārdos varu teikt tā. Pirmais progress ir vērojams. Uh, lielākajā daļā valstu, kas ir itveikuši, izteikušas vēlmi iestāties. Labākais piemērs ir Horvātija, un ja mēs jūnija beigās tiešām varēsim izdarīt to, ko esam iecerējuši, tad tas atstās ļoti pozitīvu iespaidu uz visu reģionu un citām valstīm šajā reģionā. Uh, Otrs, runājot par Rietumu Balkāniem, situācija kopumā ir visai tāda, nu, heterogēna. Ir dažādi elementi, kas saistās ar risku un kas rada nestabilitāti reģionā. Līdz šim es pievērsos, runāju tikai par pozitīvo, un sevišķi minēju Horvātiju, bet jāpiemina arī negatīvie aspekti, proti riska faktori un dažādi draudi. Mums nevajadzētu domāt, ka visas problēmas ir atrisinātas un nākotni rožaina reģionā. Mums ir jāraugās, kas notiek un jāapzinās, ka mums ir atbildība arī šajā papir... paplašināšanās procesā. Un pēdējais, ko gribēju teikt, pēdējo piecu ar pus mēnešu laikā Eiropas parlamentam bija izšķiroša loma Horvātijas uh, situācijā un arī kopumā. Gribu teikt lielu paldies par Eiropas parlamenta atbalstu. Paldies visiem deputātiem, kas iesaistījās. Es zinu, cik liels darbs tika paveikts. Tāpat gribu uzsvērt, ka Eiropas komisijai bija ļoti svarīga loma, sevišķi dažu pēdējo nedēļu laikā. Uh, Arī dalība valstis izrādīja gatavību slēgt kompromisus, un es ceru, ka tāda nostāja un tāda noskaņa un gatavība uz kompromisiem saglabāsies arī turpmāk. Un jācer, ka 30. jūnijā pusnaktī mēs varēsim paziņot, ka sarunas būs beigušās ar Horvātiju un varēsim uh, nodrošināt to, lai paplašanāšanās process turpinātos uh, raiti un bez sarežģījumiem. Paldies! Paldies, ministra kungs, par to, ka tik visaptveroši stāstījāt par paplašanāšanās procesu. Tagad sāksim debatas. Vispirms pieteicās runāt Svobodas kungs, viņš ir referents par Horvātiju. Lūdzu, ievērojiet uh, trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ministra kungs, par jūsu ievedvārdiem. Es izteikšos ļoti īsi, jo daudz kas nav piebilstams. Pirmkārt, gribētu atzinīgi vērtēt eh, Ungārijas prezidentūras un jūsu personīgo ieguldījumu um, Horvātijas lietā. Varbūt, ka ir uh, jāaptur pulkstenis 30. jūnijā. Rezultāti ir labi, jāskatās uz ieviešanu. Uh, Un monitoringa process līdz iestājas brīdim ir ļoti svarīgs un var apsolīt jums un Horvātijai, ka tik līdz saņemsim parlamentā dokumentus, mēs eh, ļoti rūpīgi skatīsim tos, eh, bet arī nekavēsimies. Eh, jūs zināt, ka dažās valstīs ir zināmas šaubas un pretestība, bet, manuprāt, vispārīgi runājot, rezultāti ir ļoti labi. Uh, un šis parlaments arī turpinās atbalstīt Horvātijas ambīcijas. Otrakārt par Serbiju. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ko jūs sakāt, un uh, gribu minēt, ka arī ar Horvātiju mēs eh, kandidātu valsts statusu viņiem piešķīrām jau tad, kad vēl nekas, uh, vēl viss nebija atrisināts saistībā ar starptautisko kriminālu tiesu. Protams, ka priekšnosacījums sarunām ir pilna sadarbība, bet uh, Fairam uh, uh, mēs redzam arī iekšējo situāciju Serbijā, no, kur ir nacionālisti no vienas puses un demokrātiskie spēki no otras puses. Mums ir jādod skaidrs signāls demokrātiskiem spēkiem, lai viņi virzās uz priekšu, lai viņi redz, ka ir pozitīvs signāls no Eiropas. Es uh, zinu, ka jūs turpināsiet strādāt ārlietu padomē un tāpēc lūdzu turpiniet sekot Serbijas jautājumam. Mēs, protams, nevaram vājināt nosacījumus, bet eh, jābūt arī taisnīgiem pret visām valstīm reģionā. Jā, daudzi saka, ka Horvātija jā, bet aizmirsīsim pārējos. Bet eh, tā nevar. Paldies! Paldies, Vabats kungs! Un tagad eh, vārds Kukāna kungam kurš ir delegācijas priekšsēdētājs attiecībām ar Dienvidaustrumu Eiropu. Palūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies ministra kungs, sveicu jūs šeit un paldies jums par ievadvārdiem. Tad, kad Ungārija pārņēma prezidentūru, bija tādas pamatotas cerības, ka Ungārija aktīvi uh, darbosies Rietumbalkā reģionā. Uh, ņemot vērā pieredzi un uh, zināšanas, kādas ir Ungārijai pēc sadarbības ar valstīm reģionā, gribētu augstu vērtēt Ungārijas prezidentūras paveikto darbu, jo tas ir uh, pozitīvi ietekmējis attīstību reģionā. Gribētu uzsvērt divas lietas, ko jūs teicāt, ministra kungs. Proti, ka jebkuras individuālas valsts veiksme vai neveiksme paplašanāšanās procesā arī, protams, ietekmē citas valsts reģionā, un to pierāda Horvātija, jo laiks ir svarīgs, bet uh, tur viss praktiski jau ir noslēgts, un uh, tiešām var just, ka tas pozitīvi ietekmē citas valsts reģionā. Ko mums šeit vajadzētu darīt, un man ir prieks, ka tas uh, ir realizējies, proti, ka Eiropas uh, institūcijas var pozitīvi ietekmēt reģionu attīstību virzībā uz Eiropu. Ja mēs uh, runājam vienā balsī, ja mēs sūtām uh, signālus šīm valstīm vai reģionam, mums vajadzētu būt vienotiem. Uh, Tas nav tik vienkārši, dažkārt ir diezgan sarežģīti Eiropas parlamentam, jo mums ir atšķirīgas politiskās nostājas un mums ir arī atšķirīgi partneri reģionu valstīs. Bet mums ir jābūt vienotiem, nav cita veida, kā pozitīvi to visu ietekmēt, jo tas ir šo valstu un uh, cilvēku interesēs, un tai vajadzētu būt galvenai prioritātei mums visiem. Uh, Piekrītu jums, ka paplašanāšanās ir sarežģīts process, tam ir dažādi aspekti, un piekrītu jums arī tajā, ka ir uh, gan pozitīva, gan negatīva attīstība, tātad uh, gan pozitīva attīstība, gan šķēršļi. Raugoties uz iepriekšējiem sešiem mēnešiem, man uh, tomēr šķiet, ka tiešām mēs varam būt optimisti, raugoties uz uh, nākotnes reģiona attīstību. Horvātijas nākotnes uh, iestāšanās noteikti pozitīvi ietekmēs situāciju un progress, ko ir panākusi Melnkalne, Serbija, pat Bosnija un Hercegovina uh, ļauj mums zināmā mērā cerēt, ka viss atrisināsies pozitīvi. Albānijas sarežģīts gadījums bija starpparlamentārā sanāksme, ar viņiem neko daudz nepanācām, godīgi sakot, bet tas bija tāds civilizēts uh, dialogs pirmo reizi bez apvainojumiem. Un viņi uh, arī apliecināja, ka viņi uh, um, ir gatavi kaut ko darīt. Um, laiks ir beidzies, paldies! Um, es atvainojos, saka priekšsādātāja kungs bet mums arī tiešām jācenšas dot visiem vārds. Jūs esat delegācijas vadītājs, tāpēc tev jums vairāk laika, bet tagad Vaigela kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Paldies arī šo uh, ministra kungs, Mārtonī kungs. Esmu pārliecināts, ka Ungārija ir tiešām pelnījusi cieņas apliecinājums par to, ko jūs darījāt. Uh, ko jūs personīgi arī darījāt, eh, pievēršot arī joprojām pietiekam uzmanību no Eiropas Savienības puses paplašanāšanās procesam un eh, virzot tos priekšu. Jūs vadījāt padomi tiešām eh, sarežģītā periodā, kurā visi centās pievērsties finanšu krīzei, Grieķijā un tā tālāk, un nerunāja par paplašanāšanos, bet tagad mēs runājam par paplašanāšanos, un es domāju, ka Ungārija ļoti labi ir parādījusi, ka tā ir spējīga strādāt šajā reģionā ar savu īpašo lomu un risināt problēmas. Gribētu uzsvērt uh, arī to, cik uh, jūsu loma ir bijusi svarīga, tuvinot Horvātiju Eiropas Savienībai. Jūs uh, tiešām esat paveikuši labu darbu. Uh, un gribētu pievienoties Svobodas kungam. Varbūt tiešām varētu apturēt laiku un uh, paskatīties uz to, kas ir izdarīts. Bet gribētu pievērsties arī iekšējām problēmām Horvātijā. Dalība Eiropas Savienībā nedrīkst tikt skatīta kā trofeja. Ir runa par vērtībām. Tās ir vērtības, kas jāpieņem visai tautai. Un šajā ziņā nacionālo un citu minoritāšu tiesības ir jāievēro, jo Eiropā ir ļoti augsti standarti. Un tas ir kaut kas, kas Horvātijā vēl ir jāizdara, un es tiešām sagaidu, ka šajā jomā lietas mainīsies. Pilnīgi piekrītu jums tam, cik svarīgi uh, svarīgs ir paplašanāšanās process un cik tas ir sasaistīts ar citām valstīm, jo Horvātijas veiksme ietekmēs arī citas valstis, palielinās viņu cerības un vēlmi veicināt stabilitāti reģionā. Paldies! Paldies, Vaigel kungs! Havita kungs, kurš ir referents par bijušo Dienaslāvijas republiku Maķedoniju, jeb pairam. Paldies pirmkārt, ārlietu ministrs kungs, paldies par jūsu ievadvārdiem šodien. Um, par Mladiču jūs izteicāties, tas viss ir jāskat kontekstā, bet, protams, tas ir būtisks solis uz priekšu ne tikai uh, reģionam un paplašanāšanās procesam, bet visā pasaulē cilvēktiesībām. Uh, Tas tiešām ir ļoti svarīgi, ka mēs sūtām signālu visām šī reģiona valstīm, ka um, ir uh, svarīgi šīs lietas. Hadžič vēl nav notverts. Un um, tomēr gribētu arī lūgt jūs komentēt. Uh, šo te risku, ka mēs skatām Serbijas un Horvātijas uh, gadījumu un varbūt uh, uh, citas aizmirstam. Esmu referents par bijušo Dienaslāvijas Republiku Maķedoniju un uh, mums vajadzētu sākt runāt par uh, laika uzņemšanu, sākšanu, nevis apturēšanu. Es uh, gribētu pajautāt, vai jūs atbalstāt Štefanu Fūli, kurš piekdien teica, ka Eiropas Savienība eh, cer, ka eh, sarunas varētu sākt šogad. Jūs runājat par vēlēšanām Turcijā, arī Fairam bija vēlēšanas, vai jūs tās varētu komentēt? Es biju klāt kā privāta persona, bet mēs arī. Um, ECO ziņojumā redzējām, ka vēlēšana process ir bijis veiksmīgs un noteikti solis uz priekšu. Un šodien gribētu izmantot iespēju un um, atzinīgi novērtēt veiksmīgās vēlēšanas, kas notika valstī. Negribu, lai jūs atsaucies uz kādu konkrētu valsti vai lietu, bet tad, kad jūs sakāt, ka divpusējas lietas nebūtu jāskat paplašināšanas procesā un jūs padomē skatījāties, kā no tā izvairīties, uh, tad es šeit varu iedomāties trīs vai pat četras uh, lietas, kur daudz teiks, ka tas nav veiksmīgi risināts, un divpusēji jautājumi ir bijuši iekļaut šajā procesā. Es nesaukšu tagad nevienu valsti, arī nekodētā veidā, bet uh, tās valsts, kas to dara, uh, viņi aizstāv savus intereses. Jūs runājat, ka jūsu valstī Ungārijai ir fundamentāls intereses. Kā jūsu valstī un citām valstīm, kam ir šādas intereses, eh, kā varētu jums izdoties, eh, neļaujot šiem divpusējiem jautājumiem eh, tikt iesaistītiem paplašināšanas procesā? Paldies, Havit kungs! Brantners kundze, lūdzu, trīs minūtes. Um, and good morning. Labrīt un paldies Ungārijas prezidentūrai par to, ka šis jautājums ir tik svarīgs bijis viņiem. Mēs atbalstām Horvātijas panākto progresu pēdējo gadu un mēnešu laikā, bet mēs esam satraukušies par eh, to, ko redzējām uh, Splitā, kad bija gay prides, uh, uh, un tur bija uh, dažādi incidenti, Šis signāls tiešām nebija labs. Vienu dienu pēc zaļā signāla no Briseles mēs saņēmām nepareizo signālus no Horvātijas. Un eh, tad mēs satraucamies, kā tad reformas tiks veiktas turpmākajos gados līdz iestājas brīdim. Tātad mēs tiešām esam par to, lai tiktu monitorētas eh, reformas, jo īpaši tās, kas nodrošinātu šī procesa neatgriezeniskumu, un es domāju, ka tas viss būtu jābalsta arī uz starpparlamentāro sadarbību, uh, protams, iekļaujot arī pilsonisko sabiedrību un zinātnes apviens. Ja ziņojums būs negatīvs, tad uh, nevajadzētu atlikt iestāšanās brīdi, bet uh, vajadzētu izdarīt politisku spiedienu, varbūt arī ierobežot uh, finansējumu no Eiropas Savienības puses. Un ja tiešām mēs redzam, ka reformas tiek tā kā atceltas, tad varētu atlikt iestāšanās datumu. Bet, manuprāt, ir svarīgi paturēt šo impulsu un šo tempu un atbalstīt tos, kas cīnās par Eiropas vērtībām, lai nodrošinātu šī procesa turpinātību. Tik tālu par Horvātiju, par divpusējiem jautājumiem, kolēģi jau to minēja. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums, kas vienmēr ir e, jārisina. Proti, ka šie divpusēji jautājumi jāatrisina pirms iestāšanās. Un šajā sakarā e, man ir prieks dzirdēt, e, ka jūs vērtējat pozitīvu Serbijas un Kosovas dialogu. Uh, Un gribēju pajautāt, kā mums tagad eh, no Eiropas Savienības puses turpinām Kosovas atzīšanu, vai tur ir kāda virzība, mums jāskatās arī, ko mēs darām. Ja mēs uh, izdarām spiedienu uz Serbijas pusi, tad gribētu zināt, ko mēs paši darām, um, kādas ir mūsu iekšējās problēmas šajā jomā. Un kā Svabodas kungs un Vaigala kungs jau teica, manuprāt, arī ir svarīgi um, lai nebūtu tā, ka mēs eh, nosūtām pozitīvu signālu Horvātijai un tad viss apstājamies. Jo arī pie mums Vācijā ir tāds noskaņojums daudziem, ka Horvātiju vēl uzņemsim, bet tad viss. Um, paldies, ka runājat arī par visu reģionu. Paldies, Brantners kundze. Tagad pašku kungam vārds kurš ir priekšsādāja vietnieks ārlietu komitejā. Paldies! Sākšu ar to, ka novēlēšu labrīt jums, ministra kungs, un jūsu vēstniekam. Otrakārt, paldies, ka dalījāties ar mums dažas domas par uh, uh, dažu īsto lēmu pieņemēju domas uh, paplašināšanās jautājumā, tādā svarīgā jautājumā. Un otrkārt, kā jūs Turcijas kandidāta status savienojiet ar to, ka šī valsts kļūst par reģionālu varu tādā uh, reģionā, kas uh, ir joprojām ļoti svarīgs mums. Paldies, Paško kungs, tagad Angurākis. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms ārlietu ministram gribētu sacīt, ka bija. gan e, tādas e, posta dzegūzes, kas teica, ka uh, uh, ir nacionālisms uh, Horvātijā un citur, eh, bet uh, kopumā jūs esat panācis tātad labu progresu iestāšanās sarunā un to, var to jūs apsveic. Ministri kungs, piekrīt jums, ka paralēles kādu dienu var arī krustoties, bet man cerība būtu tāda, ka tas nenotikt mūžībā, bet jau iepriekš mana pārtība vēlētos, lai šī tēma tiktu atrisināta. Īpaši problēma ar bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju, kā arī dažas citas, jo kaimiņu attiecībām ir jāuzlabojas. Tas ir svarīgs jautājums. Nevis, kad ir runa par Grieķijas un Fairoms divpusējām attiecībām, bet kopumā. Un uz šī fona, ministra kungs, es gribētu no Ungārijas puses vēl ko vairāk gaidīt tomēr Vai jūs nevarētu mums pastāstīt kaut ko vairāk par to? Jūs ziniet, ka kapitālisma ekonomiskā krīze ir īpaši smagi skārus reģionu, jo šis reģions bija mazāk attīstīts. Ja es palūkojos uz Grieķiju, tad uh, e, Grieķiju, Grieķu absolūtais vairākums šodien uzskata, ka valstī būtu jāizstājās no Eiropas Savienības. Uh, Ja mēs paskatāmies uh, uz Horvātiju, tad ir arī plašs vairākums, kas nevēlas, lai Horvātija iestātos Eiropas savienībā. Es zinu arī, ka Serbijā ir uh, mm, sabiedriskās aptaujas, ko veids Galop institūts, uh, kur tauts vairākums uzskata, ka Mladiņš nav vainojams nekādā noziegumā. Un tas, protams, ministra kungs ir svarīgs jautājums. Jūs ziniet arī, ka jaunās valsts, kas ir iestājušās Eiropas savienībā, Rumānija, Bulgārija, Un tā tālāk arī šeit ir liels problēmas, daudz lielāks nekā vecajās dalībvalstīs. Un šeit Eiropas Savienībā tomēr ir būtiskas atšķirības, un es domāju, ka tāpat kā Īslandes gadījumā, tas viss ir jāņem vērā. Nedrīkst notikt tā, ka šīm valstīm iestājoties problēmas tikai pieaug. Galbeidzot, es gribu jums vēlreiz pateikties sirsnīgi arī par viesmīlu, ko jūs mums vienmēr esat izrādījis, un es domāju, ka Horvātijas iestāšanās ir ļoti nozīmīga. No otras puses ir daudz problēmas arī uh, kuģu, uh, eh, kuģu būvas darbnīcā uh, ar bezdarbu un tā tālāk. Paldies. Tagad vārds Tökiešu kungam, uh, parlamentu viceprezidentam, godātais priekšsēžkungs uh, miļais ārlietu ministra kungs, dārgie kolēģi, atļaujiet man iesākt ar to, ka eh, Jānis Martoni, kurš ir Romānijā, Rumānijā, eh, Koložvārā piedzimis, Klužnapoca, mūsdien Rumānijā, tātad ārlietu ministra kungs, un tas uh, simbolizē šo sadarbību, manuprāt, um, uh, starp Rumāniju un Ungāriju, kas ir izveidojusies. Un īpaši apsveic to, ka Ungārijas prezidentūra atbalsta uh, Rumānijas un Bulgārijas pievienošanās Schengen zonā. Vakardien ar priekšsēžu kungu Kukānu mums bija iespēja um, tikties ar uh, Albānijas vēstnieku, un šis gadījums bija tipisks tam, ka Albāņu integrācijai nav iekšēja stimula, jo nevar kopīgu ienaidnieku uh, to mm, tātad valdības un opozīcijas politiskiem spēkiem, bet ir tomēr tādi gadījumi, kad ārējie ienaidnieki ir jā eh, karo, kā piemēram Maķedonijas gadījumā, kur attiecībā uz uh, diskusiju par valsts nosaukumu. Uh, tātad uh, uh, eh, rodas problēmas, bet es tomēr atbalstu šīs valsts iestājas procesu. Galbeidzot, gribētu teikt, ka es uh, gribētu uzslavēt Ungārijas prezidentūras darbu, un es apsveicu to. Premjerministrs Viktors Orbāns apmeklēja Albāniju. Viņš droši vien arī Bosniju Hercegovinu apmeklēs. Tātad viņš veltīja īpašu uzmanību Rietumbalkānu reģionam. Kaut gan viņš un viņa valdības saņem eh, diezgan daudz kritika, es ar viņu lepojos. Un jūs visi apzināties, ka ir minoritāšu problēmas šajā reģionā, ir Ungāri, arī Horvātijā un Serbijā, un tomēr man ir īpaši prieks sacīt, ka Ungārijas prezidentūra šīs problēmas ir pārvarējis un tiek celti tilti un veicināt sadarbību ar šīm valstīm. Paldies, Tökeiš kungs! Līze kungs, drošības un aizsardzības apakškomitejas priekšsēdz. Paldies, priekšsēd! Diez vai man vajadzēs trīs minūtes savai runai, eh, drīzāk eh, atstāšu vairāk laiku ministra atbildēm. Arī es gribētu pateikties Ungārijas prezidentūrai par paveikto. Tas ir bijis nevienmēr viegls darbs. Eiropas Savienība ir tāda, kāda tā ir, un mums ir šī rotējošās prezidentūras sistēma. Un, lai izdotos tāda veida sarunas, pa kurām runāja arī ministra kungs, ir jānotiek veiksmīgai stafetes nodošanai no vienas prezidentūras nākamai. Jaunai prezidentūrai ir jāzina, ko jūs esat darījuši un kā jūs to esat darījuši. Ministra kungs, mēs, Ungāri un Poļi, visi zinām, ka viens otru devējam par brāļiem. Pols un Ungārs tie ir brāļi. Tāds mums ir teiciens. Bet, ministra kungs, kādas ir jūsu attiecības ar Polijas ārlietu ministriju? Jūs par visiem šiem jautājumiem esiet eh, runājuši, kā jūs pieredze un jūs darbs ir bijis saistīts ar polijas ārlietu ministrijas plāniem. Paldies! Saka priekšsēdz. Trīs minūtes gāla ar kungam. Paldies priekšsēd, ministra kungs. Arī no manas puses sirsnīgs paldies par jūsu veiksmīgajiem pūliņiem attiecībā uz sarunu procesu pabeigšanu ar Horvātiju. Ungārija jau pašā sākumā sacīja, ka tā ambiciozs virzīs uz priekšu šo procesu, vai tagad šīs svinīgais nobeigums būs jau Ungārijas prezidentūras uh, laikā. Uh, tas nav tik svarīgi. Eh, tas, domāju, tad pragmatiski apsveicam eh, nostāju, un tagad arī tas visi vainagojas panākumi ļoti jauki. Man šagad jāts jautājums, vai jūs vēl gaidiet pēdējā mirklī kādas eh, traucējums? Mēs zinām, kuras valsts ir pagātnē bijušas tāds atturīgāks. Man ienāk prātā Nīderlanda Arī Slovenijai reiz bija uh, problēmas ar piranas līča jautājumu. Vai jums šķiet, ka pēdējā mirklī varētu vēl rasties kādi šķēršļi, jebšu, vai ir saņemti visi pozitīvie signāli, kas attiecas uz Maķedoniju? Piekrītu uh, citiem kolēģiem, ka mums vajadzētu tomēr runāt ar Grieķiju, lai eh, viņi nebloķētu iestāšanās sarunu sākumu, Ir 1995. gada, ja nemaldos, eh, līgums, kurā eh, puses vienojās, ka eh, šīs valsts iestāšanās starptautiskās iest, institūcijās netiktu bloķēts, arī ja mm, strīds par valsts nosaukumu vēl nebūtu atrisināts. Es domāju, ka šajā ziņā mums būtu arī jārunā skaidra valoda ar Grieķiju. Un vēl viens jautājums šajā kontekstā, vai mēs nogaidīsim spriedumu eh, starptautiskajā tiesā vai eh, ko eh, īsti padomu gatavojas darīt. Paldies, Gāler kungs, un debates pabeigs, kas līdes kungs, arī trīs minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdarī. Es gribētu turpināt Hauit kungas domu attiecībā uz divpusējiem jautājumiem, kas Eh, traucē paplašanāšanās procesu, ko mēs visi vēlamies. Un es papildināšu tātad viņu domu ar jautājumu, vai Eiropas Savienība un tās prezidentūras uzskata, ka tai būtu jādara kas vairāk, jārīkojas enerģiskāk, lai palīdzētu atrisināt šos divpusējos strīdus. Kādēļ? Pat ja paplašināšanās process uzsāksies, mēs esam arī redzējuši jau vairāk kārt, ka šie divpusējie jautājumi mēdz traucēt sarunu procesu, un šie šķēršļi parādās atkal un atkal, jautājumos, kas šķiet ļoti tuvu risinājumam, kā piemēram eh, bijušās Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas nosaukuma, valsts nosaukuma jautājums, kur ANO ir piedāvājis izte, izteikusi piedāvājumu abām pusēm, Bankim un kungs pats mums sacīja mūsu vizītes laikā Ņujorkā, ka Grieķija ir pieņēmusi šo priekšlikumu Mm, tomēr Fārums atbildēja, kas tika gaidīt pēc pēdējām vēlēšanām. Jautājumā, vai Eiropas Savienībai nevajadzētu būt daudz aktīvākai, palīdzot abām pusēm savas divpusējās problēmas atrisināt, lai paplašanāšanās process iesāktos bez šķēršļiem. Mēs esam redzējuši Balkānu, Horvātijas eh, gadījumā, ka šie šķēršļi tomēr mēdz reiz pareizē eh, atkal, tā sakot, izlekt. Paldies Kasulīdes kungam, un tagad noslēguma vārdiem došu vārdu ministra kungam. Mums ir laiks līdz pulksten pus 11. Tomēr iesākām sēdi arī 15 minūšu nokavēšanos, tādēļ ministram dosim tik daudz laika, cik viņam ir vajadzīgs, lai atbildētu jautājumus lūdzu. Paldies, priekšējuši kungs. Pateicos jums visiem par komentāriem, atzinības vārdiem, arī jautājumiem. Centīšos nerunāt gari, vismaz īsāk kā ievadrunā. Atvainojiet, ka tā bija tik gara. bet es, protams, vēlējos eh, daudziem svarīgiem jautājumiem pieskarties. Mm, tad, tad centīšos kodolīgi atbildēt izskanējušos jautājumus. Ungārijas ieinteresētība paplašināšanās procesā, kā arī visā Rietumbalkānu reģionā ir bijusi acīm redzama. Un tas parādījās daudzas vizītēs, vislabākais piemērs. Kā jau nu no pat viceprezidents Tökiešu kungs sacīja, Ungārijas ārlietu ministrs bija vakardien Sarajevā, aizvakar Belgrādā, rīt viņš būs Melnkalnē, es pats esmu nezinu cik reiz ticies ar ārlietu ministriem un citiem ministriem šajā reģionā. Tātad, jā, protams, mēs esam ļoti aktīvi un mēs nekad necentāmies slēpt, ka mums ir arī nacionāla ieinteresētība Eiropas stabilitātē un labklājībā attiecībā uz reģionu. Es pārāk plaši nerunāju par izaicinājumiem. Jā, izaicinājumi ir dažās e, no valstīm. Tomēr ir arī kāds cerības stariņš Bosnijai, pateicoties augstajai pārstāvē Ketijai Eštonai, ka Serbijas republika vismaz pārliecināja nenoturēt šo referendu vai arī atlikt to, lai precīzāk izteiktos, tātad situācija nav sevišķi vienkārši. Bet jā, es domāju, ka mēs visi esam fundamentāli ieinteresēti, lai arī šajās valstīs, tādās kā Bosnija, Hercegovina vai Albānija, lietas attīstītos pozitīvi. Starp citu, lieta padomi diskutējis par Albānijas jautājumu. Mm. 20. jūnijā pirmdien par to būs arī padomu secinājumu tekstu. Un jūs saņemsiet un pamat vēstījums būs draudzīgs brīdinājums. kaut ko pamainīt patreizajā kursā. Attiecībā uz starptautisko kriminālu tiesu. Tās darbs nav beidzies ne tikai Mladiča dēļ, bet arī tādēļ, ka mēs eh, sagaidām, ka Nacionālās tiesas arī izlēmīgi darbotos. Es vakardien tikos ar Bramerts kungu, un mēs plaši diskutējām par situāciju dažādās valstīs, un visi piekritām, ka process ir jāturpina. Ar savu ungāru prātu es piekrītu. Tad es domāju, ka Eiropas parlamenta rekomendācija ir jāaizpild, bet mums ir vajadzīgs viss dalībvalsts piekrišana. Divpusējais jautājums ir problemātisks. Jo mēs visi zinām, ka mēs vēlamies palīdzēt, iedrošināt. Mēs pat vēlamies raidīt tādas uh, vēstījums, ka būtu labāk vienoties, pretējā gadījumā varētu būt tādas vai citādas sekas. Tāpat laikā mēs paši uh, nevaram šo vienošanos panākt. Ja abas puses nevēlas to darīt, tad nav nekāda ārēja spēka, kas viņiem var, tā sakot, uzspiest vienošanos, bet daudzos gadījumos mēs gūstam panākums. Horvātijas iestāja nebūtu bijusi iespējama bez nolīguma arī šķirēties nolīguma ar Sloveniju. Tagad tas ir panākts, Slovēnijas parlaments apstiprinās, cerams, sarunu noslēgšanu nākamnedēļ piekdien. Tātad rezultāti var tikt panākt, tajā pat laikā mums ir jābūt realistiem un jāredz, ka vienmēr tad, kad nopietni divpusēji jautājumi paceļās, mums ir sava loma, bet mums ir jārespektē attiecīgas ko valstu grība. E, attiecībā uz Turciju, jā, es pilnīgi piekrītu, es pilnīgi piekrītu apsveikumam, es Barosu un Rompoju vēstījumiem pilnīgi piekrītu, un tas ir, es domāju, tiešām pareizais vēstījums, kas tagad ir šai valstī raidīts. Gay Prides, Brantneres kundze. piekrītu, ka tas ir uh, uh, pamats tam, ka ir jānotiek uzraudzībai, novērošanai. Mēs visi piekrītam tam, ka Horvātijas gadījumā jābūt uh, uzraudzībai. Ir daži tehniski vai juridiski jautājumi, kas ir jāprecisē. Tagad mēs intensīvi strādājam ar šiem jautājumiem. Šis kungs, kas sēž man blakus, varētu jums par to vairāk pastāstīt, bet vienā vārdā es jau varu tikai teikt, ka Mēs tagad esam diezgan optimistiski. Es tikai vēlētos piebilst, ka jebkurā gadījumā atslēga iestājai ir dalībvalstu parlamentu kabatās, jo visiem viņiem nāksies ratificēt iestāšanās līgumu. Protams, tas ir teorētiski, bet tomēr būs monitorēšana, uzraudzība apmēram tādu, kādu jūs to arī ieskicējāt, un es domāju, ka tas būs pieņemami mums visiem. Kosovas atzīšana. Mēs visi zinām, ka dalību valstu viedokļi dalās. Mēs par to varam ļoti draudzīgi diskutēt. Ir tādas, kuras atzīst Kosovu, uh, ar tām, kuras to viņi neatzīst. Mēs to arī darām. Katrā draudzīgā sanāksmē ar maniem kolēģiem mēs pacēm šo jautājumu. Mēs zinām argumentus vienā un otrā pusē. Mēs cenšamies pārliecināt, es cenšos no savas perspektīvas pārliecināt tos, kuri neatzīst Kosovu, bet es apzinos šīs robežas. Un atkal tas ir kaut kas, ko mēs no ārienes nevaram uzspiest, bet tajā pat laikā, un es domāju, tas arī ir vissvarīgākais, ka jāpanāk virzību, un tieši tādēļ mēs ļoti lielā mērā atbalstījām šo dialogu starp Prištīnu un Belgrādu. Esam ļoti gandarīti, ka bija ne tikai eh, tāds vērā ņemams dialogs, bet arī progress attiecībā uz šiem dažiem jautājumiem, kurus izdevās atrisināt, ne ietekmējot status jautājumus. neskarotos. Tagad runājot par Turciju, es šeit neredzu pretrunu. Starp Turcijas dalībvalsts status nākotnē un to, ka Turcija starplaikā kļūst par lielu reģionālu vāru. Līdz tam brīdim, kad Turcija iestāsies, tā būs vēl svarīgāka reģionālā vāra, vēl nozīmīgāka varbūt pat gandrīz vai globālā var. var. Bet tas Eiropu padarīja eh, krietni spēcīgāk, un tas ir izaicinājums, tas ir jautājums, vai mēs vēlamies Turciju šo lielo reģionālo varu kā dalībvalstu vai ārpusē. Tas ir jautājums, tas ir strateģisks jautājums. Mēs daudz no mums esam šo jautājumu ļoti rūpīgi pārdomājuši. Mēs nonācām pie secinājuma, ka ir labāk, lai Turcija būtu iekšienē nekā ārienē, bet mēs saprotam, ka daudz cilvēku nonāk pie cits secinājums. Mans pazemīgais ieteikums ir tāds, ka mēs pat labam turpinam sarunas, mēs eh, likvidējam jau kādus politiskus šķēršļus, ne tikai mēs, bet arī turki. Es runāju par Ankaras protokolu, un tad, protams, mēs varēsim pārliecināt jebkuru, ka tas ir Eiropas strateģiskajās interesēs panākt Turcijas iestāšanos. Ļoti vienkārši piebildu par Ungāriju, jo tas izskanēja un tas varbūt attiecas ne tikai uz Ungāriju, bet arī to es varu sacīt personīgā vārdā. Jā, mēs esam septiņas gadus bijuši Eiropas Savienības dalībvalsts. Es gribētu pasvītrāt, ka pieredze ir pamatā pozitīva. Mana valsts ir ieguvusi no dalībvalsts statusa, par to šaubu nav. Mums ir bijušas savas problēmas, gan ekonomiskas, gan citas, bet tas nav dalībvalsts statusa dēļ, tas ir mūsu pašu kļūdu dēļ. To es gribētu pateikt visai skaidri. Mēs esam ieguvēji no dalībvalsts statusa Eiropas Savienībā, un tas ir viens no iemesliem, kādēļ mēs esam pārliecināti, ka valstis, kas būs Eiropas Savienības dalībvalstis, tādas kā Horvātija pirmkārt un arī citas, arī iegūs no ES dalībvalsts status Ponijas Kontakts ar Poliju darbojās labi, un tas arī darbosies labi nākamajā trijotnē, kuras pirmā valsts būs Polija. Mēs vairāk kārt esam pasvītrojuši, ka uh, Ungāri uzsāk poļu turpin šo darbu. Es domāju, tā ir milz iespēja tā dēvēt tajām jaunām dalībvalstīm, centrāla Eiropas dalībvalstīm, ka tās var šo darbu paveikt un kaut kādā veidā parādīt pārējām dalībvalstīm sevi. Un vēl viens komentārs būtu tāds, ka mana pieredze ir tāda, ka lielākā daļā svarīgo jautājumu šodien mēs te runājam par paplašināšanos, bet daudzos citos jautājumos lauksaimniecības politika, kohezijas politika, enerģētika, daudzos jautājumos, lielākajā daļā jautājumu, viens no secinājumiem, kurus mēs varam izdarīt no šiem pieciem vai sešiem mēnešiem, ir tāds, ka Centrāla Eiropa darbojās. Un konkrēti attiecībā uz paplašināšanos. Jo bija diezgan skaidrs vēstījums no mūsu puses, runāja tā devēto jauno dalību valstu vārdā vai Centrāla Eiropas valstu vārdā, ka mēs to vēlējāmies un mēs to ņēmām nopietni. Es domāju, tas arī ir viens no faktoriem, kam arī bija nozīme. Es negaidu pēdējā brīdī nekādus traucējumus. To gribētu skaidri pateikt. Tā mazliet nenopietnāks. Te runājot, es varētu teikt, patiesi tāds gaidītais to neatzītos. Bet tā tas nav. Patiesībā es tiešām negaidu šādas šķēršļus pēdējā brīdī. Un otrs jūsu jautājums attiecās uz starp uh, valdību konferenci, ko inicijēja bijusi Maķedo, uh, eh, Dienaslāvijas republika Maķedonija. Eh, starptautiskā krimināla tiesa tātad. E, e, tad vēl viena lieta par Schengen. Schengens nozīme mūsu prezidentūra balstījās uz pamatprincipu e, Es to varētu nosaukt par tādu iekļaušanas Eh, politiku. Ko nozīmē iekļaušana? Pirmām kārtām paplašināšanos, par to esam runājuši, zinām sasniegumus, zinām, ko vēl vēlamies sasniegt tuvāko mēnešu un gadu gaitā. Bet iekļaušana, atsa, eh, nu, eh, ar iekļaušanu mēs varam, termiņu mēs varam runāt arī par Rumānijas un Bulgārijas iekļaušanu Schengens zonā, un mēs pieliekam visas pūliņas, lai to panāktu. Es atkal varu teikt, ka, mē, ka domāju, ka mēs esam bijuši diezgan veiksmīgi, arī ja salīdzinām esošo situāciju ar to, kāda vēl pastāvēja pirms dažiem mēnešiem, bet princips tas pats. Iekļaušana ar to varam apzīmēt arī atst atkritumto uh, e, sabiedrības daļu uh, iekļaušanu, piemēram, čigānu iekļaušanu, uh, te ir runa tātad par čigānu iekļaušanu stratēģiju, integrācijas stratēģiju. Nu jā, iekļaušana vai integrācija tas ir bijis viens no mūsu prezidentūras stūrakmeņiem. Cenšamies to piemērot, centāmies to piemērot cik nu iespējams paplašināšanās jomā. Nu, ar šiem piebildēm gribētu jums vēlreiz izteikt pateicību par jūsu ieinteresētiem jautājumiem, rekomendācijām, idejām un īpaši par jūsu palīdzību, ko esiet snieguši Ungārijas prezidentūrai visā, visu šo 5,5 mēnešu gaitā. Pēdējais, ko es gribēju teikt, tas, es gribu izteikt cerību, ka mēs pulksteni neapstādināsim, bet turpinās, ļausim tam iet uz priekšu. Jebkurā gadījumā laika plūsmu mēs apstādināt nevarēsim. Un ja mēs saprotam, kādas ir šī laiku, šo laiku, šo mainīgo laiku prasības, ja mēs saprotam procesu, kas notiek tajā pat laikā, erozona, ekonomiskā krīze, izaicinājumi, globālie izaicinājumi, tad mēs saprotam, ka mēs nevaram atļauties palēnināšanos, apstāšanos, mums ir jāturpina eh, virzīties uz priekšu un mums ir jābeidz līdz jūnija beigam šis process. Paldies par jūsu uzmanību. Ministra. Paldies. Paldies par jūsu darbu šīs prezidentūras laikā. Paldies arī, ka jūs uh, esat uh, vienmēr ar mieru uh, ciemoties. Eiropas parlamentā, varat būt pārliecināts, ka arī mēs darīsim visu iespējamo, lai sasniegtu mūsu kopējos mērķus. Novēlu jums sekmes jūsu turpmākajā darbā. Uzredzēšanos. Un arī man tagad ir uh, jādodas prom, saka priekšēdētājs, Paškukungs tagad turpinās vadīt sēdi. So, Godātie deputāti, lūdzu turpināsim, mums vēl ir virkne punktu darba kārtībā. Mums ir jāpaspēja viss pārunāt un sākšu. Opa. Vispirms došu vārdu Lāslo Tökešam, kas ir parlamenta vicepriekšsēdētājs, un viņš iepazīstinās mūs ar Eiropas reaģēšanas spēju stiprināšanu katastrofu gadījumos. Civilās aizsardzības un humanās palīdzības nozīme ir šis jautājums. Paldies, priekšādētājs, runāšu angļu valodā, saka Tekeškungs. Paldies! Tad 2010. gadā tika pieņemts tāds komunikē par to, ka Eiropai ir jāuzlabo reaģēšanas spējas katastrofu gadījumos un ir tālāk jāturpina uzlabot humanās palīdzības efektivitāte, ir jādarbojas saskaņotāk un vairāk jāpopularizē Eiropas sniegtā palīdzība kopumā ir nepieciešama integrēta pieeja, ieskaitot preventīvus pasākumus un e, jānodrošina efektīva reaģēšana dažādos krīžu gadījumos. Un paturot to visu prātā un vadoties pēc solidaritātes principa un Eiropas Savienības pamata principiem, savā atzinumā es esmu uzsvēris, ka ir vajadzīga labāka koordinācija un lielāka saskanība stā, darbojoties visām Eiropas Savienības struktūrām, kas tiek iesaistītas krīžu pārvarēšanā. Lisabons līgums veido juridisko pamatu un dod arī jaunas iespējas uh, labākai koordinācijai. Ārējās darbības dienesta, dienesta izveide uh, dod iespēju labāk koordinēt reaģēšanu uz krīzēm un katastrofām. Arī ir nepieciešama labāka politiskā koordinācija starp Eiropas komisiju, ārējās darbības dienestu, kas atbild par ārlietu un drošības politiku, un starp Eiropas Savienības delegācijām. Saskaņā ar Oslo vadlīnijām runa var būt arī par militāriem palīdzības elementiem, lai uh, labāk reaģētu uz. lai labāk reaģētu katastrofu gadījumos. Ir vajadzīga arī labāka komunikācijas stratēģija, lai Eiropas Savienības palīdzība uh, būtu pamanāmāka un tiktu labāk izmantota valstīs, kuras to saņem. Liels paldies par uzmanību! Liels paldies, Tekeša kungs! Jūs redzat, jautājums ir ļoti nozīmīgs. Tekeša kungs uz, izcēla galvenos jautājumus, galvenos elementus. Došu vārdu Roberto Gualtieri, ēnu referentam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, šis atzinums vērtējams pozitīvi. Šeit ir apkopoti elementi, idejas, ko izstrādāja mūsu komiteja attiecībā, piemēram, uz kopējo ārlietu un drošības politiku. Šeit ir arī elementi no mana ziņojuma. Izmantojot instrumentus, uh, šos ārlietu uh, un e, elementus e, civilajā aizsardzībā, ir jānodrošina labāka koordinācija un strādāt pie šādiem ieteikumiem ir tieši mūsu komitejas uzdevums, jo mēs zinām, ka risks uh, pastāv un dažādi, dažādas krīzes vai katastrofas mēdz notikt, bet nav viegli panākt sinerģijas efektu, iesaistot Eiropas Savienības instrumentus. Instrumenti ir dažādi, tiem ir dažādi mērķi un dažāds juridiskais pamats, bet krīzes, kas notiek pasaulē, parasti Eh, saistās ar nu, dažādām interesēm. Ir jāsniedz gan humanitāra palīdzība, gan jāņem vērā dažādas politiskās intereses. Palīdzībai ir jābūt autonomai, bet citreiz ir vajadzīga arī politiska iejaukšanās, lai humanitārā palīdzība būtu efektīva. Darbībai ir jābūt saskaņotai. Un ja Eiropas komisija pārvalda um, humanitāro palīdzību, tad tam ir jābūt nu, saskaņā ar uh, ārējās darbības dienesta pilnvarām un uzdevumiem. Ir arī piebilde, ka var būt gadījumi, kad humanitārās palīdzības sniegšanā ir jāizmanto arī militāri elementi. Uh, Piemēram, kad bija plūdi Pakistānā, tad uh, militārās vienības komisijas vārdā uh, izmantoja un koordinēja, protams, arī, piemēram, helikopteru lietošanu, lai varētu labāk palīdzēt šajā, šī, šīs katastrofas seku pārvarēšanā. Protams, ir jāņem vērā uh, dažādu instrumentu īpatnības un Eiropas Savienības struktūru īpatnības. Mums ir arī komisārs, kam ir savi uzdevumi, bet oper, operatīvajā darbībā ir svarīgi nodrošināt sinerģiju. Tas arī ir galvenais, kas ir uzsvērts atzinumā. Mēs pilnībā varam to atbalstīt. Daži ir iesniegt daži grozījumi priekšlikumi, kas ļauj uzlabot atzinumu. Kopumā pilnībā tekstu var atbalstīt. Paldies, Galtierī kungs! Brantneras kundze lūdzu. Paldies! Paldies par prezentāciju, un, manuprāt, jūs ziņojums ir ļoti svarīgs. Katru reizi, kad ir kāda katastrofa, tas uh, parādās ziņās, uh, un, manuprāt, ir svarīgi šo jautājumu risināt, pat ja nekādas katastrofas nav notikušas. Tieši tagad ir laiks veidot kapacitātes. Piekrīt iepriekšējiem runātājiem par to, ka ir nepieciešama saskaņota rīcība un koordinācija, jo īpaši ir runa par ārlietu jomu, bet neesmu īsti droša par lomu sadalījumu starp ārējās darbības dienestu un komisāru, kas ir atbildīgs par humanitāro palīdzību. Bet ir svarīgi koordinēt palīdzību, jo daudzos gadījumos uh, pat nav nepieciešams uh, viss šis ārējā darbības dienesta uh, piedāvājums. Es domāju, ka saglabāt neutralitāti humānajā palīdzībā ir ļoti svarīgi, jo to nevajadzētu sajaukt ar politiskiem mērķiem un arī institucionālās struktūras uh, un atbildība šajā jomā ir skaidri jānodala. Tātad, um, ka komisārs būtu atbildīgs, uh, uh, tur ir tā ideja, ka tas varētu būt neitrāli un neatkarīgi. Jo daudzos gadījumos tiešām ir svarīgi uh, sniegt tieši šo humāno palīdzību un nevis sekot kaut kādiem politiskiem mērķiem. Ir svarīgi palīdzēt cilvēkiem uz vietas, neatkarīgi no valdībām un tā tālāk. Mēs vēlamies, lai bērni tiktu nogādāti drošībā un tā tālāk. Tātad neatkarība un uh, neitralitāte ir ļoti svarīgi aspekti. Kas, protams, nenozīmē, ka daudzos gadījumos būs nepieciešams sadarboties ar uh, citiem partneriem, kas jau ir uz vietas. Tātad negribu to izslēgt, bet es domāju, ka ir jāsaglabā šis uh, neatkarības un neutralitātes princips, un to uzsver savos grozījumos. Otrakārt Es domāju, ka mēs nerunājam tikai par Eiropas Savienības līmeni, mums vajadzētu arī minēt, kas ir jādara dalību valstīm. Tas ir solidaritātes, bet arī atbildības jautājums. Un mums jānodrošina, lai dalību valstis veidotu sev spējas, kapacitātes uh, civilajā aizsardzībā, lai varētu reaģēt uz krīzēm. Uh, Es te negribu teikt, ka mēs gribam vairāk uh, lietot uh, dalībvalstu kapacitāti un citas tad var izbraukt neko nedarot. Uh, un tad saka, ka var ietaupīt naudu. Nē, bet uh, tas tam visam jānotiek tādā saskaņotā veidā. Tas ir 11. grozījums, par kuru runāju. Un pēdējais punkts, uh, manuprāt, ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai uh, humānās palīdzības jomā ANO būtu galvenais koordinators, un lai viņi tiešām uzņemtos vadību daudzās valstīs ārpus Eiropas Savienības, kur ir uh, OČA, kā svarīgākais koordinators, un tur ir uh, partneri no visas pasaules, tad, tad ir svarīgi, lai pat ja mēs varbūt koordinējam labāk, uh, Tad tas viss ir jāintegrē ANO struktūrās, lai ANO būtu galvenais partners. Bet visā vismā jāsaka, ka ziņojums ir ļoti labs un mēs to varam atbalstīt lielākoties. Paldies! Mulțumesc, doamna Bratner. Acum am să-l invit pe... Paldies, uh, Brantner Skundze. Un tagad komisijas pārstāvim vārds, uh, kurš strādā Uh, Eko ģenerāldirektorātā. Lūdzu. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies par šo atzinuma projektu. Gribu teikt paldies uh, komitejai par to, ka jūs vēršat uzmanību šo nozīmīgo lietu. Gribu parunāt par dažiem starpinstitūciju jautājumiem. Uh, sevišķi uz uh, to, kāda loma šajā atzinumā ir atvēlēta augstajai pārstāvēji, tad komisijas vicepriekšsēdēji. Vispirms, uh, civila aizsardzība un humanitārā palīdzība ir instrumenti, ko nu, Eiropas saimnieba izmanto reaģējot uz katastrofām un krīzēm. Uh, Abi šie uh, elementi iekļauj arī pasākumus dzīvības glābšanai. Un um, ļoti būtiski nekavēties palīdzību sniegt ļoti, ļoti ātri, visefektīvākajā veidā. Katrai minūtei ir nozīme. Un, protams, ka ir jābūt labai koordinācijai. Otrs, tā ir iekšējā konkurence starp civilās aizsardzības mehānismiem. Šīs struktūras tika veidotas nu, darbībai Eiropas Sanības iekšienē, bet var redz, nu, tagad ir parādījies, ka koordinējot darbību šīs civilās aizsardzības struktūras ir iespējams izmantot, lai darbā arī um, palīdzībā ārpus Eiropas Savienības. Sniedzot humāno palīdzību un civilo aizsardzību, uh, ir jāņem vērā, tad, tad tas notiek saskaņā ar noteikumiem likuma, līgumā par Eiropas Savienības darbību un ārpus Eiropas Savienības e, komisija var izmantot šos instrumentus, izmantojot tai piešķirtās pilnvaras. Izmantojot jēdzienu koordinācija, tas varbūt nav īstais veids vai labākais formulējums jo koordinācija uh, brīžiem to iespējams interpretēt diezgan uh, dažādā veidā. Tā var būt gan darbības koordinācija, gan vienkārši apmaiņa ar informāciju. Ir jābūt tomēr pilnīgai skaidrībai par to, kas ko darīs un kas par ko ir atbildīgs. Un varbūt varētu runāt par saskanību uh, Uh, Eiropas Savienības darbībā, nevis runāt, izmantot šo vārdu koordinācija. Protams, ka komisija un sevišķi komisāra Georgieva ir atbildīgā par krīžu pārvarēšanu Eiropas līmenī, gan Eiropas iekšienē, gan ārpus tās. Ja mūs, mēs saņemam signālu vai informāciju par uh, krīzi vai katastrofu, mums ir jāspēj reaģēt ļoti strauji. Humanitārai palīdzībai ir jābūt neitrālai un jārīk, tā jāizmanto saskaņā ar humānās palīdzības principiem, nevis politiskiem apsvērumiem. Mums ir jādarbojas saskanīgi ar citiem, jo katastrofas ir ļoti dažādas, neviena nav tāda kā iepriekšējā. Ja un ārējās darbības dienests rūpējas par to, lai Eiropas saimnības darbība būtu saskanīga. Bet šis atzinums pirmkārt runā par Eiropas komisijas pilnvarām rēģējot uz uh, nu, krīzēm iekšzemēm. Un kopsev, kopumā varu teikt, ka ir jāturpina strādāt un ir jāturpina uzlabot arī sadarbība starp komisijas struktūrām, protams, ieskaitot ārējās darbības dienestu, bet jauni tādi koordinācijas hierarhijas līmeņi nav jāveido, lai nekavētu vai neapdraudētu iespēju ātri reaģēt. Es būtu ļoti pateicīgs referentam un arī uh, deputātiem, kas strādā pie šī iz, uh, atzinuma, ja man apsvērumi tiktu ņemti vērā šajā tekstā. Paldies, Dasa kungs! Esmu pārliecināts, ka dialogs turpināsies un daudzi no jautājumiem, protams, tiks ņemti vērā. Es pats domāju, saka priekšēdētājs, ka mums ir jāņem vērā arī fakts, ka mēs runājam par situācijām, kas ir daudz nopietnākas un smagākas nekā kaut kādas sīkas eh, no, domstarpības vai kašķēšanās institūciju starpā. Uh, Jautājums ir par to, kā novērst dažādus pārpratumus un šķēršļus, un es domāju, ka dialogs turpināsies arī turpmāk. Balsojums notiks nākamnedēļ, 21. jūnijā, bet vadošajā komitejā savukārt 13. jūlijā. Un, un plenāra sēdē ziņojums tiks izskatīts jādomā septembrī. Tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Piers Antonio Panceri, kas ir vadītājs delegācijai attiecībām ar Magribas valstīm ir tikko atgriezies no Marokas. Uh, sveicu arī Buaidas kundzi, kas arī šodien viesojas pie mums. Viņa ir no Marokas un uh, tagad došu vārdu Antonio, lūdzu. Grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. gribēju īsi dažos vārdos pastāstīt par jauktās parlamentārās komitejas sanāksmi Marokā, kas notika no 16. līdz 20. maijam. Tā notika Rabatā, Kajunā, Kasablankā, un mēs apskat, skatījām dažādus jautājumus, politiskās reformas, reģionalizācijas procesu, migrācijas jautājumus. Tie ir jautājumi, kas uh, ir tādi strīdīgi, kas ir saistīti arī ar zivsaimniecības, ar zvejniecības nolīgumiem un lauksaimniecības nolīgumiem. Uh, mēs tikāmies ar Marokas lauksaimniecības ministru, tā bija nozīmīga tikšanās, ne tikai tāpēc, ka mēs labāk varējām pārunāt atklātos jautājumus, būtiski bija arī izdarīt secinājumus, un ministrs ļoti kategoriski gan uh, zvejniecības, gan uh, um, lauksniecības komiteju laipni ielūdza viesoties Marokā, lai mēs varam paši Marokā pārliecināties, kā attīstās politika šajās abās nozarēs. Esmu sagatavojis vēstuli zvejniecības komitejas vadītājai Frago Estevesas kundzei. Uh, lai pēc iespējas ātrāk var sākt organizēt šo vizīti. Arī tikāmies ar Marokas ārlietu ministru. Arī tā bija nozīmīga, interesanta tikšanās. Arī šeit gribētu pastāstīt par secinājumiem. Ārlietu ministrs ir izteicis gatavību nākamajā asociācijas padomē decembrī uzaicināt arī jauktās parlamentārās komitejas pārstāvjus. Arī te šajā gadījumā mēs vēlamies rakstīt vēstuli gan atbildīgajam uh, uh ministram, gan arī komisāram Filem, lai uzaicinājumam seko arī darbi ja jauktā parlamentārā komiteja un tās ieguldījums un nu, tiks atzīts, tad mēs varēsim um, nu, atbildīt, mums, mēs, mums būs būtiskāka loma turpmākajā sadarbībā. Mēs runājām arī par terorisma draudiem, ņemot vērā teroristu uzbrukumu Marakešā pirms neilga laika. Šobrīd tiek izstrādāti divi būtiski dokumenti. No vienas puses runa ir par attīstības politiku un migrācijas politiku. Šos dokumentus izstrādā jauktā parlamentārā komiteja. Uh, un mēs runājām tā ļoti atklāti viens ar otru. Ir būtiski, mēs uzsvērām, ka ir būtiski pātrināt politiskās reformas Marokā, ņemot vērā to, ka jūlijā notiks referendums par konstitucionālo reformu, bet oktobrī notiks ārkārtas vēlēšanas diskusijās mēs runājām par varas decentralizācijas iespējām, runājām par uh, reģionalizācijas procesu un kā tas ietekmēs ekonomiku un politiskos procesus. Tāpat vēlreiz gribētu uzsvērt, ka uh, karalis ir gatavs atbalstīt šos, šīs reformas Tātad ministru var ne tikai iecelt karalis, tā, to ir iespējams eh, izdarīt arī citādā veidā. Mēs um, runājām par to, ka ir jāreformē tieslietu sistēma, proti ir nedrīkst ierobežot preses brīvību un sodīt par um, izteikumiem presē Runājām arī par um, studentu arestiem un esam arī pieprasījuši uh, lielāku aktivitāti Rietum-Sahāras jautājuma risināšanā. Mēs tikāmies ar dažādu struktūru pārstāvjiem. Mums stāstīja, ka situācija Rietum-Sahārā ir visai stabila. Uh, ir jābūt um, trīspusējas sadarbībai, lai pārbaudītu, vai uh, pamieris tiešām tiek ievērots. Ir vēl citi atklāti jautājumi. Viens no tiem ir tautas skaitīšana. Arī tā ir saistīta ar referenduma organizēšanu. Tāpat es domāju, ka Presē ir eh, zināma loma propagandas izplatīšanā. Mēs runājām arī par to, un bieži presē tiek palaistas pīles, kas neatbilst situācijai, vai, vai nepatiesi raksturo situāciju. Un es gribētu arī paziņot komitejai to, ka delegācijas vadītājs ir gatavs uh, viesoties mūsu komitejas organizētā pasākumā, un mēs eh, varētu turpināt apspriest dažādas problemātiskas lietas. Un vēl Marokai varētu būt ļoti nozīmīga loma vidusjūras eh, nu, stratēģijā un kontekstā vispār. Uh, 25. maijā jaunais uh, Vidusjūras Savienības apvienības uh, direktors ir um, Marokānis. Viņš tika iecelts 25. maijā. Uh, tā pati persona ir vadījusi arī parlamentāro uh, asambleju. un ņemot vērā reformas un pārmaiņas, kas valstī notiek, mums ir jāveicina uh, šie procesi. No tā ieguvējs būs abas puses, arī mēs, un mums ir jāapzinās, ka um, kaimiņa attiecību politikā Marokai būs liela loma. Mums ir jāizmanto šīs iespējas. Paldies! Lielas paldies! Tagad uh, Voidis kundze, vai jūs gribētu kaut ko teikt? Oui, merci, monsieur. Jā, paldies priekšsādātāji. Vispirms gribētu pateikties um, parlamenta afet komitejai par ielūgumu un gribētu piebilst pāris vārdus tam, ko teica pants Ērīkungs. Klimats, kurā noritēja visas eh, apvienotās parlamentārās komitejas sēdes, bija tāds eh, tiešām ļoti atvērts un godīgs klimats, un bija tiešām ļoti tāda godīga attieksme, atvērta attieksme no otras puses, un eh, tiešām tāds patiesas starpparlamentārs dialogs. Gribētu arī uzsvērt, ka uh, sanāksmes laikā par politiskajām reformām, kur uh, Marokas un uh, Eiropas parlamenta deputātu grupa sāk izstrādāt uh, ziņojumu. Uh, ir arī uh, klāt bija cilvēktiesību komisijas pārstāvi no Marokas un uh, visbeidzot gribētu arī pateikt, ka šodien šobrīd, kad mēs jums prezentējam šo uh, ziņojumu par uh, starpparlamentārās komitejas darbu Marokā, uh, Eiropas padomē, Tātad notiek uh, uh tiesiskas valsts principu nostiprināšana saskaņā ar starptautiskajām normām. Well, thank you very much. Lielas paldies. Tagad Prēdes kungs. Merci beaucoup, monsieur président. Paldies, priekšsādātāji. Es gribēju pateikt pāris vārdus par mūsu uh, Uh, apvienotās parlamentārās komitejas sēdi, es biju arī dalībnieku vidū, un vispirms gribētu pateikties Marka Boidā, mūsu Maroks kolēģim, par silto uzņemšanu, un Pancerī kungs, delegācijas vadītājs, uh, attiecībām ar Magreb valstīm jau ļoti labi izklāstīja, kā šī sēde noritēja. Es gribēju vienkārši pievērsties vēl trim konkrētiem punktiem, kuri bija mūsu diskusija darba kārtībā, kas bija ļoti atklātas, kā jau tikko teica Mārokas kolēģi. Un uh, darba kārtībā bija diskusijas par politiskajām reformām. Manuprāt, šīs diskusijas bija ļoti interesantas. Uh, bija ļoti interesants dialogs starp uh, Mārokas pusi. Uh, ņemot vērā visas tendences, un bija arī pārstāvēts mūsu parlamentu politiskās grupas, un bija tiešām interesanti redzēt, kāds bija šis dialogs par politiskajām reformām, par demokrātijas virzību uz priekšu, un mēs ļoti daudz pievērsāmies jautājumiem, kas ir saistīti ar uh, uh, dažādām interpretācijām, kas parādās Marokā Un mēs redzam arī, ka ir uh, būtiska atšķirība starp situāciju Marokā un citām Magreb valstīm. Proti šeit mēs runājam par reformu procesu, kas ir miermīlīgs, kas ir balstīts uz konsultācijām, uz dialogu un uh, ļoti interesanti būs redzēt, uh, kādi rezultāti būs šim procesam. Otrs jautājums, kas bija ļoti interesants, eh, bija saistīts ar, eh, un par to es biju eh, atbildīgs kopā ar Abdelihiem Apkmunkungu. Tas ir jautājums par reģionalizāciju, un es to pieminu, jo Marokai tas ir ļoti delikāts jautājums visā reformu procesā, jo šeit mēs arī eh, redzam eh, centienus rast tādu Marokas risinājumu. Viņi uh, skatās uz dažādiem citiem risinājumiem, kas tiek rasti uh, Eiropas valstīs administrācijas jomā, bet viņi gribētu arī kaut ko tādu, kas respektē viņu tradīcijas un kultūru Un es domāju, ka tas būs punkts, kas uh, būs ļoti interesanti, kam būs interesanti sekot. Un noslēgumā uh, vēl viens jautājums, ko Pancerīkungs jau minēja, proti tikšanās, kas mums bija ar Anni Abdalazīs uh, kungu. Manuprāt, bija ļoti interesanti tikties ar viņu, jo Eh, tur bija runa arī par dienvidu provincēm, un bija interesanti arī redzēt uz vietas eh, un dzirdēt no misijas vadītāja, kas notiek uz vietas, un es konstatēju arī, kā to mūsu delegācijas vadītājs jau teica, ka galvenais secinājums ir eh, stabilitāte un ir jāveido labāka uh, pārvaldība. Pateikšu noslēgumā tikai to vēl, kā tikšanās ar politisko partiju pārstāvjiem no mūsu, um, no Marokas puses, arī ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem mums ļāva labāk izprast uh, Marokas uh, notikumus aktuālos un uh, es domāju, ka šis dialogs tiešām arī bija ļoti kvalitatīvs Uh, šajā te apvienotajā parlamentārajā komitejā. Paldies! Paldies, Prēdas kungs! Benārā Batū kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Es arī, tāpat kā Prēdas kungs, biju šajā delegācijā, un tiešām bija ļoti interesanti šī tikšanās. Mums bija debates. Uh, ļoti būtiskas eh, debatas, arī diezgan saspringtas debatas par vīzu jautājumu, un tiešām bija tāda ļoti spēcīga prasība ļaut eh, cilvēkiem labāk pārvietoties, eh, un es domāju, ka tā tiešām ir tāda svarīga lieta. Tas tiešām ir jautājums, kas ir svarīgs viņiem. Uh, Vēl viena lieta, Prēdiskungs minēja to ļoti svarīgi bija tikšanās ar uh, ar Minurso pārstāvjiem un uh, ļoti svarīgi ir arī uh, šī reforma, kas tiek īstenota. Es domāju, ka tiešām rietum Sahāras jautājums ir jāatrisina, lai uh, nodrošinātu integrāciju visiem Marokas pilsoņiem. Kas man šķiet ļoti interesanti un ko es nezināju, ir smilšu mūris, kas ierobežo teritoriju un šajā zonā starp abām pusēm ir uh, mīnas šajā zonā un uh, ļoti bieži notiek uh, negadījumi, nu, tātad eh, tiek ievainoti gani un eh, arī eh, lopi, un šī zona būtu jāatmīnē. Un tas būtu tiešām tāds interesants jautājums, ko vajadzētu izskatīt. Tātad atmīnēšana visās šajās smilšu mūra zonās. Un uh, Es domāju, ka mūsu dienvidu partneri līdz ar šo tikšanos uh, var uh, vēl vairāk strādāt uh, demokrātijas virzienā. Arī citas valsts šo procesu ļoti vēro no Magreb valstīm, bet uh, ir jāuzsver, ka šis ir miermīlīgs process un uh, jāuzklājas tomēr visas puses. Pilsoniskā sabiedrība, kas ļoti aktīvi darbojas, mēs redzam, ka uh, Uh, ir bijušas demonstrācijas. Tātad uh, arotbiedrība pārstāvi ārsti, 20. februāra populārā kustība darbojas, un uh, es domāju, ka Marukas iestādēm būtu jāuzklausa visi šie, visas šīs puses, jo um, konstitucionālās reformas kontekstā ir uh, risks, ka parādīsies uh, pretestība pret to, ja netiks ņemta vērā šī 20. februāra kustība. Un uh, ir uh, mūsu partneriem jāņem vērā arī vīdes aizsardzība un ekoloģijas politika, kas būtu jāņem vērā visos veiktajos pasākumos, vienalga vai runa par ekonomismu, par lauksaimniecību un tā tālāk. Mēs par to runājam ar ministru. Uh, Es domāju, ka uh, nevajag uh, moralizēt, uh, mēs uh, negribam viņus mācīt, mūsu partnerus ir jābūt vienlīdzīgiem partneriem un gribētu vērst uz to uzmanību. Es domāju, ka ļoti svarīgas ir šīs starpparlamentārās attiecības un šis brīdis, uh, kad veidojas attiecības starp vēlētiem tautas pārstāvjiem, uh, Tas ir arī svarīgs elements kaimiņa attiecību politikā, un tas veicina tādas startautiskās uh, attiecības, kas uh, uh, mums šķiet pieņemams, un šie komiteji tiešām ļoti labi sadarbojas. Paldies, Menera Bato kundze, un tagad Pancerī kungs droši vien grib atbildēt uz eh, to, kas te tika minēts. Jā, priekšsēdētāja kungs, pavisam īsi. Debašu secinājumos eh, gribētu vienkārši pateikties eh, līdzpriekšsēdētājiem un Marokas pusē par to, ka viņi bija tik atvērti un uh, Uh, kā viņi mūs uzņēma vizītes laikā. Gribētu pateikties arī ārlietu komitejas sekretariātam par to, ka šīs debats varēja notikt un ka tas tika viss organizēts, jo tās bija ļoti vērtīgas un ļāva mums labāk izprast to, kas notiek Marokā un reģionā plašāk. Tie deputāti, kuri piedalījās šajā braucienā, es domāju, pilnībā apzinājās, cik uh, liels grūtības pastāv, bet arī redzēja, ka ir panākts progress. Un es vienkārši gribētu atkārtot, ka ar vārdiem nepietiek, ir arī jārīkojas. Mums jānodrošina, lai tiktu radīti vajadzīgie apstākļi, lai varētu notikt patiesas pārmaiņas. Ja jūs skatāties, kas notiek citās reģionu valstīs, tad ir acīm redzami, ka šādu uh, sacelšanos novēršana vai situāciju uh, koriģēšana uh, ir aktuāls jautājums. Ko mēs um, centāmies darīt? Mēs necentāmies uh, nevienu mācīt, bet dot savu ieguldījumu, cik nu mums tas ir iespējams šajā procesā. Un AFET komitejā mēs uh, gatavosim arī Rietumsahāras misijas vadītāja apmeklējumu. Tādējādi mēs varēsim pienācīgi apspriest uh, jautājumus ar uh, tiem, kas ir šajā reģionā iesaistīti un labāk saprast uh, to, kas notiek. Un cerams, ka mums izdosies uh, sarunas, kas notiek ANO kontekstā, noslēgt. Vai Buīda kundze vēl gribas kaut ko teikt? Nē? Nē, vienkārši, vienkārši pateikt paldies. Lielas paldies! Līdz ar to esam noslēguši mūsu debatas un tagad gaidām viņa ekscelenci Serbijas premjerministra vietnieku Deliču kungu. Pirms pēc piecām minūtēm viņš ieradīsies, tāpēc tagad paņemsim 5 minūšu pārtraukumu, bet lūdzu atgriezieties uz, atgriezieties uz pēdējo darba kārtības punktu šodien. Paldies! Well, dear friends. Mīļie draugi, tagad mums ir tas prieks atkal mūsu vidū sveikt uh, Serbijas de, uh, premjerministru vietnieku Božidāru Ģeličkungu, kurš mūsu komitejā un parlamentā jau viesojies bieži, un mēs ļoti priecājamies, ka mums ir atkal iespēja tikties, runāt īpaši pēc eh, tā notikuma, ja tā teikt, kas nesen ir bijis, eh, Ratko Mladiča arests. Mm, tagad viņš atrodas Hāgā, eh, kur viņu tiesās par visiem 1990. gadu notikumiem, par kuriem viņš ir atbildīgs. Tagad es domāju, ka mūsu šīs dienas sanāksmu ar uh, prezidentūras pārstāvu Mārtoņī kungu bija uh, iedrošinoši. Mums bija dialogs īpaši par paplašināšanās jautājumu. Un droši vien jūs mums sniegsiet vēl interesantu papildu informāciju. Kolēģi varēs jums uzdot jautājumus, precizēt dažus jautājumus Tā kā vēlreiz paldies un dod jums vārdu lūdzu. Paldies, paš, Paškukungs, godātie afet deputāta ekscelences. Daudz, kas ir noticis pēdējo piecu mēnešu gaitā, kopš man pēdējā apmeklējuma šeit. Svarīgākais, protams, ir uh, ģenerāla Latkom Mladičo arests eh, un nosūtīšana no mūsu varas iestāžu puses. Tas ir bijis ļoti svarīgs solis miera izlīguma eh, virzienā reģionā, un mēs to nedarījām, lai eh, ātrāk, teiksim, tā nonākt Eiropā, mums jāturpina meklēt ģenerālis Hadžišs un jāatrod, viņš mums jāturpina cīņa pret korupciju, mums jāturpina savas ambiciozā reforma programma. Šī gada decembra Eiropa padomē mūsu mērķis ir skaidrs. 2012. gada pavasara noteikšana e, sarunu procesu uzsāšanai priestāšanos Eiropas Savienībā Horvātija kas nesen uh, pabeidza iestāšanās sarunu un ko mēs ļoti uh, priecājamies, to sasniegus pirms sešiem gadiem. Mēs uzskatām to par privileģiju Mēs paveiksim savus pienākumus, eh, lai paveiktu to, kas ir mūsu pienākums. Pēdējo gadu gaitā daudzreiz esam dzirdējuši, eh, ka pret Serbiju izturēsies eh, godīgi, bet stingri. Un es tagad gribētu jūs aicināt, turpiniet būt stingri, bet nekļūsties negodīgi pret Serbijas pilsoņiem, radot jaunus šķēršļus vai bloķējot mūsu Eiropas nākotni. Stingrums var palīdzēt, bet negodīgums noteikti mums atņemtu uh, šo drosmi. Uh, Eh, šīs dienas sanāksme ir intensīva dialoga eh, daļa, eh, kas mums ir ar Eiropas Savienību un tās dalību valstīm. Pagājušajā nedēļā premjeras Stadičs un Cvetkovičs pagājušo nedēļu viesojās tātad Briselē un, un tādēļ gribu aicināt tūlīt pat klātesošos deputātus šī gada 7 9. septembrī eh, piedalīties pirmajā ES Serbijas fórumā, kur mēs organizāsim, kurā piedalīsies ap 300 politiķi, biznesmeņi, mēdī un nevalstisko organizāciju vadītāji. Eh, Davosas tipa notikumam pie Donalds krastiem. To atklās šo pasākumu, tā mēs gaidām prezidents Van Rompuys un prezidents Tadičs Tas būs ikgads uh, eh, atslēga notikums Belgradā, uh, lai inventarizētu procesu. Es ceru, ka daudz no jums varēs tur doties un mūs apmeklēt, jo šī diena būs auglīga visiem tiem, kas seko ne tikai Serbijas attīstībai, bet visas Rietumu Balkānu notikumiem. Mēs to padarīsim, protams, arī par reģionālu notikumu. Godātie deputāti. Uh, Sākumā vēlos jums pateikties par plašo vairākumu, eh, ar ko jūs apstiprinājāt stabilizācijas asociācijas nolīgumu janvārī. Uh, tas deva tādu pozitīvu grūdienu un iniciatīvu e, e dalībvalstīm. 18 dalībvalstis jau nolīgumi ir ratificējuši, daudz citas e, ir tā pavirzījušās ratifikācijas procesā, dažas man jāsaka pārsteidzošā kārtā joprojām vilcinās. Tā es gribu jūs šodien aicināt jūsu uh, atbalstu, lai tas varētu tikt pabeigts šis process. Martī uh, parlaments apstiprināja uh, pārveidot valdības sastāvu uh, parlamentā. Uh, un pašvaldību eh, vēlēšanas notiks eh, vienlaicīgi eh, nākamā gada pavasarī. Šī mūsu mandāta, valdības mandāta beigās mēs uzskatām par reformām ļoti nozīmīgu. Pēc padomas pagājušā gada oktobrī dotās zaļās gaismas mūsu kandidatūra laikam virzīsies pozitīvi. 2000 4. decembrī saņemam var vismaz uh, 2500 eh, jautājumu 21. janvārā mēs tos atbildījām, 25. martā mēs saņemam vēl 629 atbildes, saņemam papildus, līdz, par kurām mēs atbildējām līdz 21. aprilim. Eh, mēs esam pateicīgi par komisijas un dalību valstu jautājumiem. Mēs joprojām eh, dažus no viņu ļoti nodrīgām rekomendācijām implementējam. Servi ir ļoti smagi strādājuši šajā procesā. Uh, Tas ir parādījies diezgan bieži uh, Eiropas dokumentos. Arī mēs esam demonstrējuši savu administratīvo kapacitāti. 90. Pagājušajā gada decembrī tātad mēs uh, ieguvām kandidātu statusu un uzsākām. Nu, tik viens lēma, ka mēs varam uzsākt, varēsim uzsākt sarun, uh, sarunas par iestāšanos līdz 12. oktobrim mēs ceram sākt šo procesu. Mēs ceram, ka varēsim tātad ne tikai kandidāts statusā būt, bet arī sākt reālās iestāžu sarunas līdz nākamā gada pavasarim. Mēs apzināmies, ka tas būs grūti, Un e, šīs atzinums tātad e, e, no ES puses varētu ar konsensu decembra padomē tikt apstiprināts godātie deputāti, godātas priekšsēškungs. Tagad pievērsīšos sešiem atslēgu jautājumiem, kas cerams mūsu mērķi padarīs līdz decembrim par mūsu kopīgo mērķi. Vispirms pastāstīšu jums par starptautisko krimināltiesu Eh, ekonomiskiem, sociāliem jautājumiem un citiem jautājumiem. Pirmkārt, mēs eh, turpināsim pilnā mērā eh, sadarboties ar Startautisko tribunālu bijušās Rīgas noziegumiem. Serbija ir 35 no 46 apsūdzētiem nosūtījuši Startautiskajai krimināla tiesai Ratko Mladiča apcietināšana ir apliecinājusi to, ka mūsu valdība ir izdarījusi nopietnas uh, centiens visu laiku. Eh, Buzeks teica, ka prezidents kā eh, Mlātiņš eh, apcietināšana ir pārliecinošs solis, un prezidents Van Ropojas ir sacījis, es citēju, ka šis jebkurā gadījumā ir būtiska šķēršļa likvidēšana, liels solis uz priekšu. Jebkurā gadījumā mēs šo darbu beigt pēc iespējas drīzāk. Nevis kolektīva atbildība, bet individuāli ir jānesa, un tas var būt pamats izlīgumam Balkānā. Arī serbu pusē ir bijuši upuri. Eh, eh, februārī Dikmātijas senators ir nosūtīts, lai izmeklētu, kāds eh, noziegumi ir izdarīti pret serbu tautu. Es gribu atgādināt arī to, ka startotiskie karnoziegumi bijušajā Dienvidslāvijā tiki, tātad bija mandāts no ANO drošības padoms un šajā gadījumā pie tā ir jāpieturās mandāts uh, ārestam par eh, orgānu, cilvēku orgānu tirdzniecību, uh, kas bija vērsts pret serbu, nu, no, uh, serbiem no uh, Kosovas albāņu pušas. Uh, interesanti redzēt, kas notiks ar šo dakteri, ka, kas ir apsūdzēts uh, šajā nozīgumā, kas notikuši no 2000. Un šis, šis uh, eh, dakteris ir sarbi presei eh, sniedz intervijā, kur viņš sacīja, ka viņš nebaidās no arestu un uh, apsūdzībām. Tātad āno mandāts šajā svarīgā jautājumā ļoti svarīgs, jo āno ir ne tikai jurisdikcija Turcijai, bet arī tādās valstīs kā Marokā, Izrēlā un daudzās citās. Mums ir nepieciešams ad hoc mehānisms, kas ir piesaistīts āno drošības padomēji mēs neprasam neko citu kā to, kas ir attiecies uz jebkuriem citiem nopietniem karnozieguma aizdomām. Otrakārt, mēs reģionālā sadarbību veicināsim Serbiju, uzskat to par vienu no savām galvenajām prioritātēm. Pagājušā gada martā Serbijas parlaments apstiprināja rezolūciju par Srebrenicu Eh, tajā prezidents Tadičs otrais eh, apmeklēja arī Sebriņicu, otrais, kurā eh, tika pieminēt 17. slaktīga gaddiena. Un Serbija saskaņā ar Daytonas nolīgumu ir viena no miera nolīguma garantētāju varām. Tadičs un Vukovičs Vukovārā arī pieminēja nevainīgos serbu upurus. Um, Un donoru konferences uh, notiks līdz šī gada beigām vai nākamā gada sākumā. Tā nebija domāts, bet 2011. un 2012. gadā Serbija būs prezidējušā valsts vairākās reģionālās iniciatīvās, tiesa skaitā Centrāla Eiropas iniciatīvā, Dienvidu Austrum Eiropas sadarbības procesā, Ādrijas, Jonijas iniciatīva, e, kā arī Melnās jūras sadarbības valsts, eh, ekonomiskās sadarbības valsts organizācijā. Mēs būsim prezidējušā valsts šajās reģionālās sadarbības institūcijās, lai palīdzētu risināt reģionālās jautājumus. Eh, daži no šo iniciatīvu nozīme eh, ļoti izmainītā pasaulē ir tikai pieaugusi reģionālā sadarbība, tā varētu teikt. Šeit ir tūkstoši ziedu varbūt uzziedējuši Bet eh, šeit Serbijai tātad ir vajadzīga sadarbība saviem kaimiņiem. Reģionālā sadarbība attīstīsies kopā ar citām savām Rietumu Balkānu kaimiņu valstīm, un Eiropas Savienība mūs inspirē eh, turpināt šo ceļu. Eh, pēc 2013. gada ES finanšu perspektīvā arī šie jautājumi ir jāatspoguļo un tie atspoguļosies. Uh, Es plāno ne vairāk kā 1% savu budžetu atlicināt paplašināšanās procesam. Šobrīd tas ir ap 1,3-1,4%. Apzinoties, ka parlaments ir pieņēmis citu rezolūciju, bet tiek runāts, ka vispārīgais ES budžets nebūšot vairāk, nevajadzētu būt vairāk kā 1% no kopīgā ES nacionālā produkta tad uh, paplašināšanās, pa ko tik daudz ir runāts, uh, saņems uh, ne vairāk kā uh, 0,01% no ES kopīgā nacionāla produkta. Vai tas atspoguļo uh, to, cik lielā mērā šis jautājums ir ES prioritāte? Tas ir jāizvērtē ES dalību valstīm un Eiropas Savienībai, bet zinot, cik daudz uh, e, projektu mums bijuši, no kā var iegūt abas puses, vai es drīkst sacīt, ka da, Donavas stratēģija Serbijai ir 600 km e, Donavas piekrasts uh, ceļu un dzelzceļu koridors, tas ir cits. Noteikti Serbija vēlētos, lai būtu 120 km ātruma dzelzceļš, uh, jo šis ir visīsākais ceļš no Vīns un Budapešts uz Istanbulu. Stambulu, un uz eh, tuvu austrumu eh, tirgiem, kas turpina pieaugt, bet mēs šos eh, dzelzceļa trases nespēsim nodrošināt, ja finanšu perspektīvā nekas nemainīsies. Tā nu mēs esam realisti. Mēs neprasām milz resursus, bet mēs ierosinam, lai es finanšu perspektīvu mehānismu arī ņemtu vērā dažas no pagātnes problēmām. Proti, Pat laban iestāšanās valstīm ir iel, uh, ierobežot līdzekļi. 190 miljonu gadā daļa no šīs e, naudas nekad nenonāk Serbijā, jo tā tiek maksāta e, kā dienas naudas konsultantiem, kas mums palīdz institūciju veidošanā. Tātad beigās, ja mēs Eiropas karo gribam Serbijā, Rietumbalkānos izskārt kaut kur, uh, tad tas var būt pie maza tiltiņa, eh, ūdens kolektora, eh, čigāna apmetne. Eh, tad mēs runājam par 30 līdz 40 miljoniem eiro gadā. Un aplūkosim Horvātijas, piemēram, Horvātija no 150 miljoniem eiro līdz 2 miljārdiem pavirzīsies 24 mēnešu gaitā nepietiekoša e, summa pirms e, iestājas, lai sagatavotos par daudz vēlāk, lai absorbētu. Mēs nesakam, ka atšķirībai starp iestāšanās valstīm un tādām, kas jau ir iestāšanās, vajadzētu pazust. Labi, dalībvalstīm ir savas privilēģijas, tā tam arī vajadzētu būt, bet uh, viens pret desmit, viens pret piecpadsmit šī relācija uh, valstīm, kurām ir nopietnas lauksainiecības sektors, mēs sakam, ar to nepietiek. Un tas varētu radīt problēmas, jo nākamo gadu gaitā nebūs vairs ES dalībvalsts. Es uh, nerunāju par Īslandu pēc Horvātijas iestājas, un ir risks, ka pēc 2013. gada Mm, finanšu perspektīva eh, neņems vērā Rietumu Balkānu zināmā mērā politiski un zināmā mērā arī politiski, eh, finansiāli un ekonomiski. Mēs neprasam milzu pieaugumu, bet lineāru pieaugumu, atbalstu pieaugumu, un es piedāvāju Eiropas parlamentam, Eiropas komisijai un dalībvalstīm šo atšķirību no. Uh, uh, ņemt vērā. Uh, Mēs Eiropā eh, sabiedrībā nevaram eh, šo loģiku izskaidrot. Rietumu Balkānu nav prasījuši nevienu eiro. Uh, krīzes laikā no Eiropas Savienības, kas ir noticis? Restruktūrizācija, Serbija nepaukstināja nodokļus, mēs samazinājām izdevumus, un tā mums ir šodien 4% valsts budžeta deficīts no uh, iekšzemes koprodukta. Tas ir krietni zem Māstrītas Eh, kritērijiem eh, mūsu parādsloks. Eh, līdz desmitgads beigām, ja ES budžets nedarbosies savādāk, tad mēs būsim izpildījuši visu, ko varam. Eiropas investīcija banka mūsu problēmas nevar attīst, risināt pilnībā, tātad būt nodrošināt likviditāti, bet tajāpat laikā ar saviem spēkiem attiecīgo infrastruktūru izveidot, lai ES standarts sasniegt tādēļ aicinājums. Beig beigās kopsveikumā var teikt lineārs pieaugums, e, kas ļautu mums labāk gatavoties un ļautu mums e, grants un aizdevums e, savienot. Ja finansējums nevar tikt palielināts, tad mēs gribētu lūgt paplašināšanās sadaļu Eh, lauksaimniecības sadaļā es budžetā atvērt, eh, kur es varētu pieņemt lēmumu, ko darīt. Otra ideja, ko jūs šajā dokumentā varat atrast, un vakardien man bija tas gods arī e, Eiropas parlamenta budžeta komitejā stādīt priekšā šī idejas ir Rietum Balkāni, lai varētu piedalīties Eiropas semestrī. Eiropas semestrs <clears throat> mūsu mums ļaus tātad arī panākt pozitīvu virzību un e, ļaus startautiskiem kapitāla tirgiem piekļūt, ko Rietumbalkānu tā iegūs. Protams, stabils lēts resurs, ko saņems Eiropa, jūs jautāsiet, Eiropas saņems e, makrofinanšu politikai reģionā daudz ko, elstību, startautiskā valūtas fonda līdzīgu ietekmi ar valsts politikām, finanšu politikām, kas nav populistiski. Papildus politiskiem dialogam, kas mums ir ar Eiropu, tas būs makrofinanciāls solis, kur Eiropa saņems kaut ko pretīm. Lūk, mūsu kopīgās intereses, es ar prieku diskutēšu par šīm idejām ar jums arī turpmāk. Mēs turpināsim eh, sadarbību un dialogu ar Prištinu un 27 eh, Eiropas Savienības dalība valstis uh, pieņēma rezolūciju. Ir panākts progress uh, pilsoņu reģistrācijā, telekomunikāciju jomā, elektroapgādē un arī brīvā pilsoņu cilvēku kustībā pāri robežai. Un pēc daudziem gadiem, kad ir bijis tik daudz vardarbības un spriedzes, mēs redzam, ka mēs esam pienākuši tuvu vēsturiskam kompromisam starp serbiem un albāņiem. Sel Serbija neatzīs vienpusīgi deklarētu Kosovas neatkarību, bet mēs gribam risinājumu, kas būtu pieņemams abām pusēm. Mēs zinām, ka mums risinājums ir jāatrod pirms mēs iestāsimies Eiropas Savienībā, bet Prištinai vēl vairāk ir vajadzīgs šis kompromiss. Un par šo jautājumu mēs, mēs neatkāpsimies Mēs esam gatavi strādāt, jūs redzēsiet ne, turpmākajā laikā, nedēļās un mēnešos, ka mēs centīsimies atrast risinājumu pat visgrūtākajā jautājumā attiecībā uz Kosovas statusu. Ceturtais punkts. Mēs um, uzlabosim mūsu vīzu izsniegšanas sistēmu vairāk nekā 6 miljoni, uh, nu, 6 miljonus reižu cilvēki ir šķērsojuši Schengens robežas ar Serbijas pasēm. Saskaņā ar Eirostat datiem, es vēlreiz atkārtoju, 6 miljoni. Kon... Un 17 tūkstoši serbu ar serbu pasēm ir lūguši patvērumu. Um, Beļģijā un citās valstīs lielākā daļa šo pieprasījumu ir noraidīti. Governmental... Mēs izveidojām uh, valdības uzraudzības sistēmu vīzu režīmam. Mēs šobrīd konsultējamies ar Eiropas komisiju, lai grozītu mūsu likumdošanu, lai labāk uh, um, izskatītu patvērumu meklētāju lietas, lai uh, atklātu labāk tos uh, pārkāpumus, kas tiek veikt šajā sistēmā, ieceļojot Schengens zonā. Mēs uh, strikti kontrolēsim uh, uz robežu pārējais punktiem pasažierus, un mēs nodrošināsim, ka nekādas grupas netiktu diskriminētas un tiktu ievērotas cilvēktiesības. Mēs šobrīd Uh, skaidrojam iedzīvotājiem, ka um, uh, politiskā patvēruma status, uh, tad par to skaidrojam, um, un mēs atbalstām um, paredzētās izmaiņas Schengens uh, zonas noteikumos, lai neļautu uh, tā tad ieceļot uh, nelegāliem imigrantiem, un es gribētu sniegt Norvēģijas piemēru. Uh, Uh, paziņojot, ka Serbija ir droša valsts, uh, Norvēģija, kas ir Schengenzonas dalība valsts, no dažiem tūkstošiem um, uh, patvērumu pieprasītāju šo skaitu ir samazinājuši līdz 90, jo ir īsāki termiņi, un cilvēki, ja viņi redz, ka tur neko nevar dabūt, tad viņus turien nedodas. Mēs darīsim savu daļu darba. Uh, un mēs ceram, ka Schengen zonā mē, mums palīdzēs. Mēs vēlamies arī saglabāt to, kas mūsu pilsoņu acīs ir visbūtiskākais sasniegums Serbijā pēdējos desmit gados. Cik daudz uh, uh vecmāmiņu varēja uh, doties pie savām ģimenēm, uh, palīdzēt vākt bērnus Vācijā, Uh, kaut cik daudz cilvēku varēja ar uh, šo bezvīzu režīmu doties uh, un uzņemt biznesa kontaktus, cik daudz pilsoņu varēja doties uz Eiropu un paši savām acīm gūt iespēju par Eiropas valstīm, gūt šo tiešo pieredzi. Un tādējādi uh, um, gūstot apziņu, ka Eiropieši neatrisinās mūsu problēmas, jo viņiem arī pašiem ir smagi jāstrādā, bet uh, viņi arī saprat varbūt, ka neviens Eiropā nav pret mums, un tas ir būtisks progress. Tātad bezvīzu režīms ir tiešām ļoti uh, dārgs mums, un mēs to centīsimies saglabāt pēc pagājušā gada Eiropas komisijas progresa ziņoja mūsu valdība ir pieņēmusi rīcības plānu, balstoties uz komisijas ieteikumiem. Un gribu jums apliecināt, ka es neiešu cauri šī rīcības plāna 96 punktiem, bet uh, pēc uh, trīs mēnešu izvērtējumu var teikt, ka pagājuši piekdien mums bija dialoga sanāksme ar Eiropas komisiju un jūnija beigās nu, mēs sniegsim uh, arī tālāku izvērtējumu tagadējai situācijai. Es pavisam īsi tikai gribēju jūs vēl informēt par tieslietu reformu, cīņu pret organizēto noziedzību un korupciju, e, vēlēšanu sistēmu reforma un restitūcijas jautājumu. Jo daži deputāti šos jautājumus minēja. Vispirms par tieslietām. Tas ir stūrakmens. Uh, esam to redzējuši jaunajās dalībvalstīs, ka šie jautājumi, šī sādaļa ir visgrūtākā. Pagājušā gada decembrī mēs pieņēmām eh, Venēcijas komisijas ieteiktos, eh, ieteiktos rekomendācijas, veicām izmaiņas likumdošanā un eh, tika ievēlēti tiesneši Un uh, mums ir tagad institūcijas, kas ir leģitīmas, un pagājuši mēnesi tika pieņemts procedūras, kādās uh, tiks pārskatītas uh, tiesnešu ievēlēšanas procedūras, un to mēs darīsim uh, rudenī. Tas ir milzīgs darbs, uh, tā bija tiešām tā ir tāda 13 stundu sēde, lai nonāktu līdz kopīgām procedūrām, kas visiem būtu pieņemams, jo ir arī pamatot kritika no. Uh, Uh, Eiropas Savienības no pašiem tiesnešiem par šo sistēmu, par korupciju. Neuzskaitīšu visus, uh, kas tika arestēti, nekāds prieks tas nav, bet uh, varu teikt, ka mēs esam ceļā cīņā pret uh, korupciju un arī organizētajā noziedzībā Brazīlijā uh, kopā ar uh, policijas spēkiem mēs palīdzam sagraut narkotika karteļus, Un parlamentam uh, tika piedāvāts grozījums, uh, saskaņā ar kuru um, e, Serbijas parlamentā būs trešdaļa sieviešu, un tādējādi, es domāju, mēs pēc esam pārsnieguši Eiropas standartus. Par restitūcijas jautājumiem es uh, Eh, nesen tikos ar eh, bijušo īpašnieku ģimenēm, es tiešām jūtu, ka viņiem ir tāda tais, netaisnības sajūta, ka viņi ir diskriminēti. Um, mums būs likums par restitūciju septembrī, būs izstrādāts projekts jūlijā. Uh, Un uh, tas tiks plaši apspriests, protams, uh, ar ieinteresētajām pusēm, ar uh, bijušiem īpašniekiem, bet, protams, konsultēsimies arī ar Eiropas Savienību par šo likuma projektu. Vispēcot, kad mēs runājam par ekonomikas un sociālo situāciju, es minēju, ka mūsu deficīts un parāds ir zems. Uh, viena miljārda eiro vērtībā tika veikts investīcijas eh, no Fiat puses, eh, rūpnīca top un eh, ir arī pirktas akcijas mūsu vadošajos pārtiks uzņēmumos. Mums arī Vācijas auto detaļu ražotāji ir investējuši, Korejas investori ir bijuši, arī daudz no Slovēnijas turpina investēt mūsu valstī, un 3 līdz 4 miljārdi Uh, investīcija ieplūst mūsu valstī. 19,6% ir bezdarbs, un tas ir tāds uh, vidējais uh, rādītājs starp reģioniem un paaudzēm. Un esmu arī lepns, ka no 14,6% ir samazināts nabadzības līmenis līdz 9,2% um, tas atkal palielinājās pēc 2008. gada. Tātad darba vietu radīšana un cīņa pret nabadzību ir ļoti svarīga šogad. Mums ir daudz jādara, mēs turpināsim reformēt uh, sistēmu, veidot infrastruktūru. Šobrīd tiek būvēti četri tilti, trīs no tiem uz Donavas, un šobrīd tiek pabieg, pabeigts uh, desmitā koridora autostrādes posms, un uh, vēl pagājuši nedēļa Uh, Kanādas un Itālijas uh, investori arī bija pie mums noslēgumā. Priekšsādātāja kungs un godātie deputāti, 2011. gads varbūt ļoti svarīgs gads gan Serbijai, gan Rietumu Balkāniem, runājot par Eiropas integrāciju. Serbija ir ceļā, neskatoties uz grūtībām. Mēs vēlamies, lai mūs vērtē pēc uh, sasniegtā, tāpat kā visus, lai būtu vienādi spēles noteikumi un mēs um, varēsim spēlēt gandrīz tikpat labi kā mūsu tenisisti. Un uh, datuma nosaukšana sarunu sākšanai, tas uh, varētu būt mūsu nacionālais Grand Slam. Un mēs uh, darīsim visu, lai pie tā tiktu. Esiet uh, taisnīgi, esiet, protams, skarbi savā kritikā, bet taisnīgi. Uh, Un uh, daudz no jums noteikti satikšu 9. septembrī Belgradā, runājot par mūsu panākto progresu un vēl darāmajām lietām. Paldies! Well, Deputy Prime Minister. Paldies! Paldies! Es esmu droši vien jums parādā. Uh, jēru, jo nepareiz izrunāju jūsu vārdu sākotnēji. Jūs pieminējāt, ka ir jābūt godīgiem un taisnīgiem pret jums. Es ļoti labi saprotu, ko jūs ar to domājat. Un runājot par Stambulu, Es ceru, ka ja mēs tik tālu aizbrauksim, tad kāds mūs tur arī sagaidīs. Tagad Kukana kungs, jūs vadāt delegāciju sadarbībai ar Dienvidu uh, Eiropas, Dienvidu uh, Rietne Eiropas valstīm. Lūdzu, jums ir dažas minūtes. Paldies, priekšēdētāji! Ļoti priecājos redzēt jūs šeit, Ģeliča kungs. Jūsu runa kā vienmēr bija lieliska. Pagājušā gada septembrī ANO pieņēma deklarāciju par Kosovu, un jūs to nosaucāt kā vēju burās ceļā uz Eiropu. Uh, Un kopš tā laika jūs esat kustējušies vai gājuši pareizā virzienā. Ratko Mladiča nodošana Hāgas tiesai arī bija ļoti pareizs solis. Bet e, raugoties uz to, kā reaģēja politiķi Belgradā, tikai vienu, vienu īsu sekundi man radās iespējas, ka viņi pārspīlē šī soļa nozīmi, un tad es uh, atbrīvojos no šī iespēja, es to tā, nu, ignorēju, jo tas, protams, ir svarīgs solis, tas ļaus Serbijai kustēties uz priekšu ātrāk, bet tas tiešām nav vienīgais. Jums ir jābūt gatavam, ka vēl ir ļoti daudz, kas jādara, reformas būs ilgas un smagas, uh, un saņemot kandidātu valsts statusu, ir jāaiziet viss pārunu procents un jums, process, un jums nevajadzētu dot jūs iedzīvotājiem cerības, ka tas viss notiks ļoti ātri. Tas būs ļoti sarežģīti un daudz grūtāk nekā jūs domājat. Es mēģinu tagad jūs uzmundrināt. Jo ir tāda dziesma, nekas nav beidzies, kamēr uh, viss nav beidzies, uh, Un uh, to, ko jūs teicāt savā runā, apliecina, ka jūs zinat, kas jādara, jums ir vīzija, jums ir plāns, jums ir darba grafiks, jums ir viss, kas vajadzīgs. Un jūs zinat, ka mēs vienmēr cenšamies palīdzēt, cik spējam, jūs gūstat sekmes, un jums nevajadzētu mazināt jūsu nopelnus, bet rezultāti būs vajadzīgi vēl vairāk. Un visos jautājumos, ko jūs pieminējat, dialogs ar Kosovu, reģionālā sadarbība un tā tālāk, jūs esat uz pareizā ceļa. Un eh, es eh, ceru, ka jūs tāpat turpināsiet, kā sākāt pagājušā gada septembrī. Paldies, Kukana kungs! Brantneres kundze, lūdzu. Divas minūtes, lūdzu. balss no zāles par koordinatoriem vai ēnu referentiem. Mēs tagad nerunājam ar ēnu referentiem. Brantneres kundze, lūdzu. Jā, mēs esam piektā lielākā grupa, mēs to zinām. Atbildus komentāru zālē. Ļoti priecājos jūs redzēt, Dželiča kungs. apsveicu jūs ar uh, sasniegto arī ar šo Mladiča arestu. Un es tiešām uzskatu, ka tas ir liels solis uz priekšu. Tas ir ļāvis uh, Serbijai tiešām spērt lielu soli uz priekšu. Jūs runājāt par to, ko dara jūsu institūcijas, kādus mehānismus jūs izmantojat arī, lai ierobežotu vardarbību pret sievietēm. Jūs pieminējāt projektu sadarbību ar Norvēģiju un Zviedriju. Manuprāt, kaut kad līdzekļiem tomēr vajadzētu nākt no jūsu pašu budžeta. Uh, Jūs darāt labu darbu, tas ir eh, nenoliedzami. Runājot par orgānu tirzniecību, eh, jūs runājāt, ka par to ir jārunā ANO, bet tas jau tika apspriests ANO. Es nedomāju, ka tas ir starptautiskās drošības jautājums, bet kā jūs domājat? Vai jūs atbalstāt uh, noteiktu struktūru, ko līdz šim neesat atbalstījis? Tanok kungs lūdzu, dažkārt jūs vispirms izsaucat koordinātors, pēc tam pēc nejaušības principa. Ļoti priecājos jūs redzēt, um, Jeliča kungs, apsveicu jūs mūsu grupas vārdā ar Mladiča arestu. Tas tiešām eh, parāda, ka ir noslēdzies ļoti bēdīgs vēstures periods jūsu valstī, un mēs atbalstīsim jūsu ātru tuvināšanos Eiropas Savienībā, protams, ja jūs izdarīsiet to, kas tiek gaidīts no jums. Un es esmu referents Melnkalnes jautājumā kas joprojām Melnkalna vēl nav sākus iestāšanās sarunas un komisija cenšas Serbiju, Maķedoniju un Melnkalnu tā kā uzlikt, nolikt uz vienas starta līnijas. Jautājums, vai cik tas ir efektīvi, manuprāt, katra valsts tomēr ir jāvērtē individuāli pēc tā sasniegtā. Un Maķedonijas gadījumā arī nedrīkst būt kavēšanās tikai tāpēc, ka notiek strīds par valsts nosaukumu ar kaimiņu. Un mans jautājums jums saistās ar Horvātiju un jūsu valstu attiecībām, tātad Serbijas un Horvātijas. Cik lielā mērā Horvātija uh, kavēs vai veicinās jūsu um, integrāciju Eiropā un uh, kā tas ietekmēs arī jūsu uh, vēlmi iestāties NATO. Es esmu atbalstījis argumentu par nu, teritorijas dalīšanu attiecībā uz Kosovu. Kā jūs līdz tiks atrasts risinājums? Mums ir vajadzīgs varbūt jaunas un oriģinālas idejas. Paldies, Vaigela kungs, lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšēdētāji. Ģeliča kungs, priecājos jūs redzēt Eiropas parlamentā. Uh, mēs runājam par Eiropas, par Serbijas iespējām pievienoties Eiropas Savienībā, un jūs esat tagad ticis vaļā no smagas nastas. Katrs zina, ka, par ko es tagad runāju, es neatkārtošos un negribu to nepārlieku slavēt, ne nonicināt. Jūs regulāri uzsverat, ka Serbija ir moderna, ka tā, nu, ir izgājusi no vai atstājusi aiz sevis šo premodernisma periodu. Un eh, Mladiča jautājums, protams, drīzāk Serbijai nu, liek kaunēties par to, ko tā ir darījusi. Kā jūs uh, grasāties veicināt Serbijas modernizāciju? Kā veicināt investīcijas? Mēs uh, varam palīdzēt ar vīzu uh, liberalizāciju un citiem pasākumiem. Tāpat ir svarīgi uh, turpināt runāt par Kosovas jautājumu. Varbūt jūs varētu tiešām runāt par Kosovu, nevis par Prištinu. Tas būtu arī um, nu, solis, ko mēs vērtētu pozitīvi. Jums vajadzētu rīkoties pragmatiski un darīt to, kas jums nāk par labu arī šajā diskursā. Uh, Būtiski ir, lai Serbija varētu ieņemt būtisku lomu reģionā, un gan Melnkalnē, gan Bosnijā un Hercegovinā dzīvo serbi, un Belgradai ir liela nozīme attiecību labā uzturēšanā ar šīm valstīm. Sers Roberts, lūdzu. Mazliet esmu pārsteigts. Vai, vai, um and ask for. Ļaujiet man uh, būt uh, atklātam un uh, uzdot šādus īsus jautājumus. Kāpēc es, lai uzticētos jums šajā kara noziedznieku jautājumā, jo jūs tik ilgi viņam maksājāt pensiju? Otrkārt, uh, šķiet, ka liela daļa Serbijas sabiedrības noliedz šos šaušalīgos nodarījumus un atbalsta Miloseviču. Uh, un Mladiču tajā, ko viņi darīja. Treškārt, eh, atsaucoties uz manu jaunākā kolēģi teikto, kā šī uh, attieksme, man attieksme palīdzēs eh, jūsu sarunās ar Eiropas Savienību. Tad un kad jūs kļūsiet par uh, dalību valsti, kā jūs uh, reaģēsiet uz Horvātiju? Mēs jau tagad saskaramies ar problēmām. Uh, proti Grieķija un uh, Kipras Grieķi satrauc par Turciju un apgrūtina uh, Turcijas uh, iestāšanos Eiropas Savienībā, vai Horvātija varētu darīt to pašu ar jums? Jūs pieskārāties Kosovas jautājumam, kas būtu jārisina, bet kā tas būtu jāatrisina? Vai tas būtu tāds britu optimisms? Paldies. Tagad Nikolai Kons, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, premjerministra kungs Aldes grupas vārdā gribētu jūs veikt šeit. Var apliecināt, ka mūsu grupa joprojām atbalsta jūsu valsts integrāciju Eiropas Savienībā un arī visu Rietumu Balkānu integrāciju, un es domāju, ka Eiropa līdz ar jums būs pilnīga. Un, uh, ja jūs iestāsieties, tas būs veiksmīgs projekts. Man ir daži jautājumi par jūsu projektu un atzīšos, ka daudzi šeit uzskata, ka jūsu Serbijā veiktās reformas nav īsti nopietnas. Es, godīgi sakot, tiešām ticu, ka jūs nopietni veicat reformas, jo es redzu rezultātus. Un, uh, es to salīdzinu ar reformām, kas tiek veiktas citās Eiropas valstīs un es domāju, ka jūs veiksmīgi to darāt. Otrs jautājums par sabiedrības reakciju uz Mladiča arestu. Pasakiet lūdzu, cik nopietni, nopietni bija šī vietējā sabiedrības reakcija uz šo jautājumu, šo faktu. Mēs pilnībā atbalstām jūsu viedokli attiecībā uz budžetu. Uh, Ja Eiropas Savienība vēlas parādīt to, ka paplašināšanās politika ir viena no svarīgākajām Eiropas Savienības politikām, tad mums ir jāsaglabā procentuālais uh, apjoms, kas ir atvēlēts šiem jautājumiem 1,3 uh, vai 1,5 procenti nevar uh, atbilst mūsu politiskai gribai. Uh, Un trešais jautājums ir saistīts ar Donavas stratēģiju. Kāda ir jūsu vīzija? Now, Mr. Howitt, please. Howitt, kungs, lūdzu. Paldies, premjerministra vietnieks. Es ceru, ka jums eh, patika debates. Uh, starp mūsu 4. un 5. lielāko grupu mūsu parlamentā, un es vēlu jūsu tenisistiem tiešām veiksmi nākamajā Vimbledonas nedēļā, bet ne tik lielu veiksmi kā britu tenisistiem. Es ceru, ka jūs man sapratīsiet. No savas puses eh, varu paust uh, tiešām atbalstu jūsu valsts centieniem iestāties Eiropas Savienībā. Um, Jūs ļoti skarbi esat vērsušies pret kara noziedzniekiem, joprojām ir jāatrestē Hadžič, ir jāveic arī tiesu procesi reģionā pret šiem noziedzniekiem. Mēs tiešām pozitīvi vērtējam jūsu centienus, kas noved pie Mladiča āresta. Un to es tiešām godīgi saku šodien. Ir jāsāk atklātas sarunas ar Kosovu, un tām ir jābūt veiksmīgām un es domāju, ka tiešām progress ir uh, panākts. Un es uh, novēlu jums veiksmi šajās sarunās. Mans jautājums ir par uh, romiem. Tas vēl netika detalizēti pieminēts. Uh, Visās reģionu valstīs ir problēma ar romiem, un jūsu valsts arī cīnās ar šo jautājumu, un es gribēju vienkārši pajautāt, kāds ir pēdējais progress un kādus tālākus pasākumus jūs piedāvājat, lai nodrošinātu Romu nediskrimināciju, un kā mēs šeit varētu sadarboties. Well, much, that... Paldies! Varbūt jūs runājot par serbu reakciju uz Mladiča arestu, nu, tas tomēr apliecina, cik drosmīgi rīkojās Serbijas valdība. Tagad lūdzu, Ģeliča kungs, jums ir tagad laiks līdz pulksten 12.30 atbildēt jautājumiem. Es mēģināšu tā chronoloģiskā secībā. Paldies par atzinības vārdiem un laipnajiem vārdiem, ko adresējāt mums runāt par Mladiču. Neaizmirstiet, ka un, Dienvidslāvijas sašķelšanās um, tūkstoši sērbu tika arī, uh, nu, padzīt no savām dzīves vietām uh, citās Dienvidslāvijas republikās un salīdzinot ar Tad mēs varam teikt, ka 15% mūsu tautas uh, vienkārši tika izdzīti no savas dzīves vietas un atstāti bez nekā. Un tie ir arī bērni, ko jūs redzat, bezpajumtnieki bērni, ko jūs redzat uh, uz ielām. Uh, Serbijai nebija nekāda starptautiska palīdzības plāna vai donoru konferences vai kāda, kāda palīdzības pasākuma. Serbijai pašai bija jātiek galā ar šo problēmu. Un tas tika darīts organizējot palīdzības projektus. Runājot par um, sabiedrības viedokli par pašreizējo situāciju, Tadičs prezidents Tadičs uzsvēra, ka katrs, kas traucē sabiedrisko kārtību, saņem sodu. Un uh, tas ir arī mūsu morālais pienākums tā rīkoties, jo ņemot vērā arī mūsu turpmākās attiecības ar Bosniju Hercegovinu, ņemot vērā to, cik daudz cilvēku cieta pilnīgi bez vainas, mums e, ir ļoti būtiski tomēr uzturēt labas attiecības ar horvātiem un arī ar bosniešiem, un to mēs arī darīsim. Lielākā daļa serbu tomēr tagad izjūt atvieglojumu Un kā tā dičs teica, mēs tiešām esam atbrīvojušies no tāda kauna traipa, kas bija uz mums. Un tagad mēs darām visu, lai atrastu Gorānu uh, Hadžiču. Un tāpat mēs darījām arī visu iespējamo, lai atrastu Mladiču. Un Uh, apvienoto nāciju drošības padomē tika piedāvāts ziņojums, kurā ir rakstīts, ka Serbija visu, nedara visu, lai atrastu uh, kara noziedznieks un tā stratēģija ir cietusi neveiksmi. Nu, tā tas notiek. Mums ir jāiet uz priekšu soli pa solim, nevis izmantojot mārketingu vai ko citu, bet vajadzēja konkrēti panākumi Un tikai tā var arī novērtēt, kādi panākumi tiešām ir gūti. Par Kosovu. Vairāk jautājumu bija par Kosovu. Mēs esam gatavi runāt par jebko. Mēs esam gatavi būt elastīgi. Mēs gribam, lai mēs būtu prognozējami partneri un lai uz mums var paļauties. 2008. gada februāra uh, rezultāts mums neder. Un tātad tā bija šī vienpusējā neatkarības deklarācija. Albāņi Kosovā nevēlas, lai pār viņiem valdītu Belgrada, bet tā ir. Bet no otras puses uh, uh, Albāņi nevēlas arī pakļauties Prištinas uh, varai. Ir jāskatās uz lietu reāli, tiešām uz to, kas notiek, jo ja mēs izvairāmies no tā, nu, tad nekas cits neatliek atgriezties pie, pie apsvērumiem par varas pielietošanu vai vardarbību, un tas nevienam nedara. Protams, ka Es vēlreiz uzsveru, mēs esam gatavi runāt par Kosovas ziemeļu daļu, par jebkuru jautājumu, par jebkuru, lai konflikts netiktu iesaldēts un lai risinājums darētu visiem Rietumbalkānos un lai dzīve varētu būt mierīga. Bet ir arī sarkanā līnija un ir skaidrs, kur tā iet. Nejau, neprasiet, lai mēs rīkotos pretrunā mūsu konstitūcijai, bet mēs atradīsim risinājumu, ja mums palīdzēs. Un Kosova, es gribētu varbūt citēt šo to no Eiropas Savienības ziņojumiem, uh, uh, daudzi miljoni eiro palīdzības ir sniegti tirzniecības attīstībai Un uh, jaunie cilvēki ļoti labi apzinās, kur ir viņu nākotne un kas viņiem ir jādara. Un mēs esam ieinteresēti problēmas atrisinājumā. Runājot par Euleks atbalstu, mēs pilnībā to atbalstam. Tam ir startautisks mandāts, un pēdējo dienu laikā šis ārsts, ko tur aizdomās par orgānu tirzniecību, ir paziņojis, ka viņš nu no kā nebaidās. Vienreiz janvārī viņš jau tika arestēts, un tagad mēs redzam, ka Eoleks problēma nav viss. Uh, um, problēma rada mandāts, tas uh, nav pietiekami plašs. Albānijai Turcijai, Marokai, Izrēlai uh, ir, jābūt, nu, ir jābūt mandātam darboties šajās valstīs. Un, protams, ka šis jautājums arī ir uzskatāms par būtisku, jo ir cietuši nevainīgi cilvēki Serbijā. Cilvēki arī tika nogalināti, lai viņu orgāns varētu pārdot startautiskā tirgū. Uh, Mums ir jānodrošina cilvēkiem drošība un aprūpe arī viņu ģimenēm, viņu um, radiniekiem. Un nevienā brīdī mēs neesam šo jautājumu pacēluši politisko principu augstumos. Mēs neesam apdraudējuši dialogu ar Prištinu. Runa ir par starptautisko tiesību ievērošanu. Un tagad par Horvātiju. Mēs atbalstām Horvātijas pievienošanos un runājot par Donavas stratēģiju. Kad Horvātija pievienosies, tad Serbija būs viena, nu tā kā teritorija, kurai abās pusēs Donava plūdīs cauri Eiropas Savienībai, bet Serbija būs tā kā tāds pārtraukums vai um, nu, atšķirīga teritorija. Es gribētu uzsvērt, ka mūsu uh, sadarbība uzlabojas. Mēs grasāmies sniegt palīdzību Vukovaras atjaunošanā, ir atļauts veikt investīcijas no Serbijas, uh, Horvātijā un un uh, arī jauktās laulības starp serbiem un horvātiem atkal uh, notiek. Es negribēju to nu, kaut kā piedāvāt kā vērtējumu par Bosniju Hercegovinu. Prezidents Tadžičs un mūsu uh, politika demonstrē, ka Serbija atbalsta Bosnijas Hercegovinas teritoriālo integrā, integritāti vai nedalāmību mēs neatbalstīsim nekādas tendences, kas apdraudēs šo nedalāmību. Mūsu reformas Serbijā, daži vārdi par tām, ņemot vērā to, no kurienes mēs nākam, 17 miljārdi eiro ir tiešo ārzemju investīciju apjoms, un no Beļģijas, Norvēģijas un Itālijas arī nāk liels investīciju apjoms, un tas diez vai būtu iespējams, ja mums nevarētu uzticēties. Un es ļoti lepojos brīdī, kad redzēju Francijas delegāciju un runājot par citiem investoriem. Mēs esam ļoti konkurētspējīgi pasaules eh, mērogā investīciju piesaistē. Par čigānu jautājumu. Es pats vadu eh, čigānu iekļautības komiteju, un mēs nevaram samierināties Serbijā ar to, ka lielākā daļa iedzīvo, ka šī grupa dzīvo vairākus gadu desmitus mazāk, tad dzīve ilgi ir īsāk nekā citiem. Un ir problēmas, kas saistās ar imigrāciju un patvēruma meklējumiem. Jārakas kundze no parlamenta runāja par Eiropas komisijas izveidoto platformu čigānu integrācijai. Eh, čigāni ir minoritāte, nu, jebkurā valstī, un vienīgā viņu dzimtene ir Eiropa. Viņi ir tiešām īsteni eiropieši. Un mums vajadzētu, mums ir nepieciešama uh, pozitīvā diskriminācija. Mums ir jāļauj noteiktam skaitam čigānu jauniešu studēt augstskolās bez mācību maksas. Un daudz efektīvāk gan ekonomiskā, gan humanitārā ziņā ir risināt problēmu, nevis eh, vienkārši dzenāt šos cilvēkus no vienas valsts uh, uz citu. Un mēs Serbijā, tā tagad ir 12.35, un es eh, informēšu jūsu komiteju eh, par to, ko mēs darām. 22. jūnijā mēs tiksimies ar paplašināšanās eh, komisāru, bet vislielākais, ko es gribētu uzsvērt, Vissvarīgākais ir tas, ka mums nav nekādas vardarbības Serbijā pret čigāniem. Pirms dažām nedēļām Belgradas mērs uh, nosauca čigānu pusaudzi par Belgradas varoni, par to, ka viņš bija kurš bija aizstāvējis čigānu bērnu. Un tagad gribētu teikt jums lielu paldies. Ceru, ka vismaz daži no jums 9. septembrī um, ieradīsies Belgradā. Paldies! Paldies, uh, Ģeliča kungs! Vēlu jums visu to labāko! Un nākamā tikšanās šeit mūsu komitejā ir 21. jūnijā pulksten deviņos.